Good morning. No hammer. Labrīt. Good morning. Labrīt visiem. Esiet sveicināti. Dārgie kolēģi. Dāmas un kungi. Dārgie kolēģi. Vēlreiz esiet sveicināti angļu valodā, franču valodā, spāņu valodā un novēlu jums visiem laimīgu e, jauno gadu. Atkal angļu valodā, franču valodā, vācu valodā. Esam priecīgi atkal tikties šajā sēžu zālē mūsu pirmajā Lībe komitejas sanāksmē 2013. gadā. Un sākumā gribu atgādināt, ka pulksten 11. notiks balsojums. Tāpēc tie, kuri nav paņēmuši līdz um, balsošanas kartes, paredziet iespējas to saņemt līdz 11. Un tāpat uh, vēlos ziņot, ka mums lūdza um, atļauju uzņemšanas grupa strādāt sēžu zālē, lai veidotu dokumentālo filmu par datu aizsardzību. Ja neviens neiebilst, tad uzņemšanas grupa filmēs datu aizsardzības punktu, kas ir mūsu darba kārtībā. Vēlos ziņot, ka ir darba kārtībā divi punkti atlikti uz vēlāku laiku. Tie ir 17. punkts balsojums par Dijas Demēra ziņojumu nenotiek šodien, kas ir vīzus saraksts, un 19. punkts Tavareša ziņojums pār eh, Rumāniju, Ungāriju arī ir atlikts uz vēlāku laiku. Ja neviens neiebilst, tad tādu mēs pieņemam. Un tāpat mums ir jāapstiprina protokols iepriekšējai sanāksmē, kur notika 10 decembrī, 25. 6. Eh, novembrī, 30. 31. maijā, 25. jūnijā un eh, arī vēl aprīlī. 25. un 26. Ja neviens neiebilst, tad uzskatām šos protokolus par apstiprinātiem. Tālāk mēs pārējām pie situācijas, kas ir ceturtais punkts, pašreizējā situācija iestāžu sarunās likumdošanas procedūru gaitā. Mums ir uh, Eirodaka balsojums uh, komitejā par Eirodaka jautājumu notiks 17. decembrī, pirmais triloks 18. decembrī, un mums uh, nāktos uzklausīt Makovejs kundzi kas ir referente, kura mums ziņotu par trilogu iznākumiem un turpmākajiem soļiem. Makovējs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, that... Ļoti īsi pār jautājumiem, kas uh, izskanēja pirmajā trilogā. Jautājums par datu bloķēšanu atzīmēšanu, tālāk grozījums par pagaidu vai iespējam, ne, neiespējamību eh, dot, iesniegt eh, pirkstu nospiedumus, tālāk 20. pants eh, par pamatotām aizdomām terorisma vai nozieguma gadījumos un pieprasījumu pēc starptautiskas aizsardzības, tālāk aizliegums eh, nodot datus trešajām valstīm un arī elementi, kas ir, ir iegūti vēlāk divpusējos kontekstos ar dalību valstīm. Eh, ir paredzēts virzīt jautājumus ātri, un īrijas prezidentūra ir paredzējusi uh, Eh, panākt vienošanos vēl savas prezidentūras laikā. Tehniska tikšanās notika 8. janvārī, un otra sanāksme ir paredzēta šodien. Nākošais eh, trilogs tiks plānots maksimāli drīz. Paldies, Makovijas kundze, turpina priekšsēdētājs, un, un tagad mums ir nākamais ziņojums pār Schengens pārvaldības paketi. Divi referenti, Vēbere un Koeģu kas strādāja augstlīmenī trilogā ar Kipras prezidentūru un komisijas pārstāvjiem, un uzklausīsim Koeļu kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Es um, gribētu norādīt Maltas prezidentūras sakarā, ka eh, Kipras, Kipras Maltas prezidentūras ka mēs esam panākuši vienošanos. Tāpat pašreizējā Kipras prezidentūra pārskata šo jautājumu, un jūs zināt, ka Eiropas komisija norādīja, ka šis temats ir koplēmuma kārtībā risināms. Un mēs piedāvājam, lai Schengenas kodeks tiktu saistīts ar Schengenas izvērtējumu. Tāpat eh, tomēr eh, padome nepieņēma mūsu piedāvāto risinājumu un alternatīvu risinājumu nepiedāvājā bet gribu norādīt uz četrām iespējamām sekām. Pirmkārt, varētu tikt noraidīta parlamenta loma Schengens izvērtēšanas mehānismā. Otrais punkts būtu atsacīties no e, Eiropas paties Schengenas izvērtēšanas mehānisma. Treškārt, netikt aizsargāta brīva pilsoņu pārvietošanos un ceturtkārt, dalībvalstis varētu ieviest jaunas kontrols pasākums uz robežām. Tas nozīmē, ka visas šīs sekas būtu pret to, ko mēs esam aizstāvuši kā Eiropas parlaments. Tāpēc es neredzu priekšsēdētāju, ka Padomi gribētu tuvināties parlamenta nostājai, un mums ir jāskat, vai īrijas prezidentūra e, izkļūs no, um, no šīs situācijas. Paldies, ko Eļokungs turpina priekšsēdētājs. Mēs izprotam, kādu situāciju mēs uzskatām, ka pēc priekšsēdētāju konferences lēmumu bloķēt visu paketi pēc padomas lēmuma izmainīt juridisko bāzi Schengenas pārvaldības eh, dosjē nevar panākt eh, visaptvarošu vienošanos, un darbs ir jāatsāk esošās īrijas prezidentūras laikā. Ne tikai pie šī jautājuma, bet arī pie citiem iesa piesaistītajiem jautājumiem. Mēs saprotam, kādas ir bažas un kādas rūpes. Eh, šeit izskan, un pēc tam, kad esam uzklausījuši ko Eļo kungu, mēs pārējām pie piektā darba kārtības punkta un atgādinu, ka šī diskusija tiek filmēta. Es sapratu, ka jūs lūdzat vārdu, bet Tagad mēs pāriem pie piektā darba kārtības punkta, piektais darba kārtības punkts - fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādu un šādu datu brīvu apritiem. Mums ir otrais šīs paketes elements - direktīva par šo pašu jautājumu. Mums ir regula un direktīva tā saucamajā datu aizsardzības paketē. Pirmo jautājumu skatā Abrekta kungs, kā referents, otro skatā Drustas, kā referents. Abi referenti sāka skatīt šo jautājumu no 2012. gada janvāra. Ir daudz darba dokumenti, kas iesniegti Libe komitejā jūlijā un novembrī starpparlamentārā komiteja sanāca 2012. gada novembrī, un eh, mēs esam ekstensīvi strādājuši sadarbībā ar citām komitejām, kas sagatavoja atzinumus konkrēti ar ITRE, ar JURI, ar IMKO, un abi referenti, balstoties uz savu ciešo sadarbību, ir izcēluši nepieciešamību pieņemt šos dokumentus ar paketes pieju. Un mēs tagad vispirms uzklausīsim Albrecht kungu. Tāpat arī šodien kopā ar mums ir Butareli kungs, kas pārstāv Eiropas datu uzraugu un iespējams, ka mēs varētu arī dot viņam vārdu, bet katrā ziņā vispirms uzklausīsim abus mūsu referentus. Vispirms eh, Albrecht kungu. Thank you very much, Chair. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem. Šeit mēs eh, tagad prezentējam ziņojumu projektu par uh, regulu un vēlāk būs par direktīvu par datu aizsardzību. Uh, Šis eh, ir bijis tiešām visaptvarošs darbs ar kolēģiem, ar citām grupām kopā, izskatot Eiropas komisijas priekšlikumu, kas jau bija diezgan visaptverošs, un mums bija nepieciešams ļoti daudz tikšanās reižu pagājušajā gadā, lai izanalizētu, par ko tad ir runa šajā priekšlikumā, un um, kā Eiropas parlamenta uh, prasības un ieteikumi, eh, kas tika pausti valsts ziņojumā, ir ņemt vērā un kādas izmaiņas šeit būtu jāveic regulā. Jo īpaši runājot par principu un definīciju stiprināšanu, kas arī bija iekļauts FOSA ziņojumā mūsu prasībās. Un, protams, ir eh, jā jāstiprina datu aizsardzības subjektu individuālās tiesības, jo īpaši, kad ir runa par piekrišanu, jo e, tādam vajadzētu būt pamatprincipam datu apstrādē. Ir vajadzīgi skaidri noteikumi un pēc iespējas maz izņēmumu. Un, protams, jābūt lielai caurskatāmībai šajā procesā. To es arī centos iekļaut ziņojuma projektā, to visu noskaidrot, jo īpaši sestajā pantā Un um, mūsu tikšanās reizēs bija skaidrs, ka mēs, kā likumdevēji, vēlamies noteikt noteikumus, vēlamies uh, samazināt milzīgo skaitu deleģēto un ieviešanas aktu šajā jomā, un es to arī šajā ziņojumā iekļāvu. Un uh, gandrīz uz pusi uh, Eh, no deleģētiem un iekviešanas aktiem esmu samazinājis, un eh, tas ir panākts precīzāk definējot šos noteikumus. Un tas ir arī līdzīgi formulēts, kā tas bija formulēts darba dokumentos, ko piedāvāja agrāk. Un kā jau eh, norādīju, uh, Darba dokumenti arī ir balstīti uz debatēm ēnu referents sanāksmēs, un uz to arī atsaucos savā paskaidrojuma rakstā. Šeit jau manā ziņojumā ir vairāki priekšlikumi, kuri varētu kalpot par pamatu turmākajām debatēm, jo mēs vēlamies panākt plašu konsensu par svarīgākiem jautājumiem, Un tas ir arī konsekvences mehānismu izmaiņu dēļ. Mums tur radās iespējas, ka galu galā tai nevajadzētu būt komisijai, kas uh, uh, lēmj par DPA, uh, bet uh, šie noteikumi būtu jāievieš. Un pēc tam tiesām vajadzētu būt. Uh, tām, kas veids galīgo interpretāciju, bet nevajadzētu atstāt pārāk daudz vietas interpretācijai. Mēs vēlamies nodrošināt juridisko noteiktību visiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Tātad no vienas puses tās būs iestādes un uzņēmumi, bet, protams, arī klienti un uh, pilsoņi. Mēs uzskatījām, ka Sankcijas arī ir ļoti būtiska daļa komisijas priekšlikumā. To mēs prasījām mūsu ziņojumā 2011. gadā, un uh, mēs arī sekojām komisijas priekšlikumam, bet pievienojām to, ka šeit ir skaidri jāievēro proporcionalitātes princips. Mans priekšlikums uh, ir arī vienkāršot noteikumus samazinot uh, dokumentu apjomu, kas ir jāsastāda datu kontrolieriem. Jānodrošina tikai tas, kas ir tiešām nepieciešams, lai nodrošinātu individuālās un caurskatāmības tiesības un lai varētu uzrādīt šos dokumentus datu aizsardzības iestādēm, ja tas ir nepieciešams. Papildus mēs uh, dodam uh, datu aizsardzības ierēģiem atbildību, uh, kam, kas būtu jāieceļ uzņēmiem. Tātad uh, katru reizi, kad kāds datu aizsardzības ierēdnis vai darbinieks tiek iecelts, tad uh, viņam arī ir jānodrošina atbildība kas attiecas uz ieteikums novērtējumu un iepriekšējo konsultēšanos uzņēmumā. Tāpēc es domāju, ka šis ziņojums aptver e, daudzas prasības un bažas, ko pauda dažādas iesaistītās puses. Un tas ir arī tas, ko es centos panākt pēdējā pusgada laikā, proti skaidri parādīt, ka mēs kā parlaments pieturamies, protams, pie mūsu pirmajiem ieteikumiem, mēs e, esam gatavi harmonizēt likumdošanu, uh, noteikti vienotu uh, noteikumu kopumu, kas būs regula, kas jau, protams, ir milzīgs solis, uh, jo daudz cilvēku dalību valstīs uh, uh ir gatavi pieņemt uh, likumdošanas harmonizāciju, ja tiek nodrošināts vienots augsts standarts. Bet nu, no otras puses, protams, mēs kā parlaments uzklausām arī visas iesaistītās puses, un tie tiešām arī darījām, un es pats uh, Eh, esmu vismaz simt reizes ticies ar dažādām iesaistītajām pusēm. Bija arī divas uzklausīšanas Eiropas parlamentā un bija viena kopīga parlamentārā sanāksme ar Nacionālo parlamentu deputātiem un arī eh, iesaistītajiem ieinteresētajiem. Un mums tiešām ir tāds visaptverošs eh, viedoklis tagad apkopots par to, kas ir svarīgs visām pusēm. Šis ir pirmais apkopojums, tur ir iekļaut arī daudzi kompromisi, ko esam izdiskutējuši mūsu ēnu referentu sanāksmēs. Un uh, tagad esmu tiešām uh, gatavs uzklausīt uh, jūsu komentārus un arī uh, saņemt dažādo politisko grupu grozījumus, un tad strādāsim kopā ar kolēģiem pie kompromisu grozījumiem, un cerams, tad aprīlī beidzot varēsim balsot. Uh, lai mums būtu mandāts sarunām īrijas prezidentūras laikā, un visas grupas arī ir pauduši savu gatavību šo schēmu atbalstīt. Gribētu tiešām pateikties kolēģiem, kas cieši ar mani sadarbojās, kas mums ļāva diskutēt ļoti garā sanāksmēs dažādās idejas, kādas mums ir. Uh, Un jo īpaši gribētu pateikties sekretariāta darbiniekiem, kas ir intensīvi strādājuši. Bija ļoti sarežģīti apkopot dažādos grozījumus, un šis ir tiešām visai uh, visaptvarošs uh, dokuments, un uh, regulas sastādīšana nav nekāds vieglais darbs. Paldies sekretariātam! Šeit gan ir arī ieviesušās dažas tehniskas kļūdas, kuras mēs izlabojām tagad uh, ar šo te erātumu dokumentu, jeb kļūdu labojumu. Un tagad pārskatītajā versijā tas tiks izlabots. Es gribētu lūgt visus uh, izlasīt šo dokumentu, jo ir daudzi uh, grozījumi, kas atsaucas viens uz otru, kas ir savstarpēji saistīti. Uh, Tātad labāk būtu izlasīt visu šo dokumentu kopumā, arī apsvērumus un, protams, arī komisijas priekšlikumu, jo dažkārt eh, mēs nemaz neesam mainījuši komisijas tekstu, un tāpēc būtu labi to arī paturēt prātā. Paldies, un ar nepacietību gaidu debatas. Paldies, Ābret kungs, par šo ziņojumu projektu, ko prezentējāt un par paveikto darbu. Tagad Dūcas kungs, direktīvas sakarā, lūdzu jums vārds. Paldies! Arī es vēlētos sākt savu runu novēlot pilnīgi visiem laimīgu, produktīvu un visādā ziņā veiksmīgu jauno gadu. Tā kā mēs šeit runājam par tā saucamo pakotnes pieeju un skatījumu, tad neatkārtošu to, ko Albrecht kungs jau šeit teica, proti par praktiskajiem risinājumiem, par laika termiņiem un līdzīgi. Un tomēr es vēlētos izteikt arī no manas puses pateicības vārdus visiem tiem kolēģiem, kur ir piedalījušies uh, šā dokumenta sagatavošanā. Un, protams, man vislielākās sirsnības pateicības vārdu mūsu komitejas sekretariātam par viņu paveikto. Un personīgi vēlētos izteikt savu vislielāko pateicību tiem, kuri ir sadarbojušies gan politisko grupu ietvaros, gan arī palīdzējuši manam birojam šā dokumenta sagatavošanā. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt to, ko esmu jau teicis vairāk kārt Esmu spiests vēlreiz pateikt, ka Eiropas Savienībā mums ir izdevies panākt ārkārtīgi augsta līmeņa personas datu aizsardzības standartus. Un uzskatu, ka mūsu uzdevumam un arī galvenajai prioritātei būtu saglabāt Eiropas Savienībā šo augsto datu aizsardzības līmeni. Īpaši svarīgi tas ir patreizējā etapā, kad tiek iesniegti grozījumi un vesela virkni citu ieteikumu, par to, kā vēl vairāk palielināt personas datu aizsardzību, lai personas datu aizsardzība būtu regulā paredzētajā līmenī. Tātad risinājumu ir daudz. Man ir jāsaka, ka ziņojumā es esmu mēģinājis stiprināt datu aizsardzības kritērijus, stiprināt arī personiskās un individuālās tiesības un arī nodrošināt datu aizsardzības harmonizāciju dažādiem datu aizsardzības institū institūcijām sadarbojoties pāri robežām. Vēlētos uzsvērt vēl vienu aspektu. Šobrīd ir sākušās diskusijas, bet pie tā es atgriezīšos mazliet vēlāk. Proti, ir sākušās diskusijas par to, vai direktīva vispār ir nepieciešama. Šāds jautājums vienmēr būs adekvāts, un patreizējais padomas ietvar lēmums paredz nepietiekamu datu aizsardzību, sadarbojoties tiesību sargājošajām iestādēm pāri robežām. Šajā padomas ietvara līgumā netiek paredzēti paralēli datu aizsardzības instrumenti, un mums tas eh, ir galvenais noteikums, kāpēc mēs iestājāmies par direktīvu. Vēlētos pateikties arī komisijai par viņu paveikto. Vēlos uzteikt komisijas izdarīto darbu, lai harmonizētu datu aizsardzības dažādās sistēmas atsevišķās dalību valstīs. Vēlētos pateikties arī ar saviem sadarbības partneriem komisijā. Mums ir bijusi lieliska sadarbība. Un vēlētos tomēr nākt klajā ar cerību, ka mums izdosies tikpat augstvērtīgi sadarboties arī ar padomi. Tātad eh, mēs runājam par tā saucamo kopskatījumu un eh, vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka tas ir svarīgi. Pavisam īsi es vēlētos uzsvērt galvenās tēmas, kas ir iekļauts šajā ziņojumā, tēmas, kuras ir saistītas ar paredzētajām izmaiņām datu aizsardzībā. Pirmā tēma šajā ziņojumā - jebkurš izņēmums no principi, jebkuram izņēmumam ir jābūt pietiekami argumentētam, jo datu aizsardzība ir viena no iedzīvotāju pamatiesībām. Mums ir nepieciešams daudz skaidrāks definējums tam, kāda ir data aizsardzības principi. Piemēram, datu saglabāšana, caurskatāmība, datu atjaunināšana, adekvāti dati, lai datu, kuri ir par personu apkopoti, nebūtu pārāk daudz, un arī datu pārbaudītājiem ir, to noteikumiem ir jābūt atrunātiem. Mūsu nolūks ir runāt skaidrā valodā un saglabāt tos pašus terminus, kādi būtu regulā, tos pašus definējumus. Nākamā tēma būtu tāda, ka personas datu aizsardzībai ir jābūt tiesiski pamatotai un caurskatāmai. Personas dati nedrīkst tikt apstrādāti mērķiem, kuri atšķirās no datu apkopošanas mērķiem. Datu apkopošanai ir jābūt konkrētam mērķim un eh, personas individuālajai telpai ir jābūt respektētai. Priekšlikumā nav arī skaidra profilējuma definējuma. Un, protams, ir arī vesela virkne delikāti jautājumu, piemēram, ko nozīmē profilējums un ko tas nozīmē iedzīvotājiem. Nākamais eh, personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm šie noteikumi ir ārkārtīgi neskaidri un pilnīgi noteikti nenodrošina adekvātu personas datu aizsardzību, ja šie dati tiek nosūtīti uz trešajām valstīm. Iespējams, ka mums būs nepieciešams pat jauns, jauna nodaļa par datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm. Un visbeidzot, Vēlētos piesaukt arī to lomu, kāda ir DPS, datu aizsardzības aģentūrai. Kāda ir šīs aģentūras loma datu aizsardzības īstenošanā, un arī šie noteikumi nav adekvāti atrunāti. Līdz ar to mēs uzskatām, ka salīdzinot ar regulā ierakstīto tekstu, datu aizsardzības biroja loma direktīvas tekstā nebija pietiekami skaidra. Un noslēgumā prieksēdētāja kungs, pēc tam ar prieku uzklausīšu kolēģi teikto. Prieksēdētāji noslēgumā pāris vārdu par jau manis pieminēto pakotnes skatījumu, vispārīgo skatījumu. Vēlētos vēlreiz atkārtot un uzsvērt to, ko jau iepriekš esmu teicis. Mēs uzskatām, ka regula un direktīva ir jāskata roku rokā kopā. Mēs eh, esam strādājuši pie abiem šiem likumdošanas aktiem kā nepieciešamu kopumu, un eh, mēs strādāsim, lai tie tiktu pieņemti kā divi kopīgi strādājuši tomēr atsevišķi instrumenti vienā laikā. Vēlētos atgādināt, ka mums nebija īpaši optimistiskas ziņas no vairākām dalību valstīm, kuras padomē ir izteigušas viedokli, ka tās ir zinā, ka tās vilcinās ar lēmumu pieņemšanu par direktīvas nepieciešamību. Un tomēr vēlētos uz, uzsvērt komisijas darbu, piemēram, komisāra Redinga publiski ir uzsvērusi regulas un direktīvas nepieciešamību. Šāds viedoklis ir arī mūsu komitejai - regula un direktīva kopā. Pirmās sarunas, kas bijusi ar īrijas prezidentūru, ir samērā optimistiskas. Vismaz to ievirze ir optimistiska. Īrijas prezidentūra mums ir apsolījusi, ka tā turpinās darbu arī pie direktīvas kā instrumenta, un tomēr redzēsim, ko par to teiks darību valstis. Vēlētos vēlreiz noslēgumā uzsvērt to, cik svarīga gan mums, gan arī daudziem citiem ir šī vispārīgā kopīgā skatījuma ideja. Mēs darīsim visu, lai nodrošinātu to, lai būtu abi instrumenti, regula un direktīva. Paldies, prieksēdētājs, paldies! Paldies eh, Dučas kungam! Paldies, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar šo ziņojumu un vēlētos uzsvērt ka ir svarīgi ievēlēt šo, ievērot šo principu, un ir svarīgi, lai arī no sāk, lai jau no sākuma mēs uzsvērtu to, cik svarīgi ir runāt par regulu un direktīvu kopā. Abas iniciatīvas, abi instrumenti ir svarīgi - direktīva un regula, jo regulā ir vispārīgāk noteikumi un direktīvā jau tiek runāts par konkrētām sankcijām pārkāpumu gadījumā. Un tagad Debatēs gribētāji ir pieteikušies 15. 12. mums ir jāsāk balsot. Atcerēsimies, ka tie deputāti, kuri šobrīd debatēs nepiedalās, 11. šeit ieradīsies un vēlēsies tūlīt sākt balsojumu. Lūdzu, kolēģi, atceraties, jo šodien mums ir iespēja uzklausīt gan komisijas, gan arī datu aizsardzības uzraudzītāju viedokli, bet būsim pietiekam lakoniski. Tātad divas minūtes, divi ar pus minūtes katram runātājam. Es saprotu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un nopietns. Data aizsardzība, Schengena, patvērumu meklēšana, patvērumu tiesības. Protams, šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Bet, lai mēs iekļautos lai mēs šīs diskusijas iekļautu vienā stundā, lūdzu, kolēģi, divas, trīs minūtes, vairāk tiešām nē. Tad mēs varēsim dzirdēt gan komisijas, gan datu aizsardzības teikto, gan arī mūsu abu referentu teikto. Vispirms došu vārdu komisijai. Varbūt, ka komisija burtiski pāris vārdos eh, mums eh, varētu, mums varētu iepazīstināt ar komisijas teikto. Komisija, paldies priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlētos pateikt abiem referentiem par ļoti labi sagatavotajiem un loģiskajiem ziņojumiem. Kā jau šeit izskanēja, šie apziņojumi atbalsta komisijas ideju par datu aizsardzības uzlabošanu Eiropā. Komisija uzskata, ka šie dokumenti uh, ir raduši plašu atbalstu dažādās politiskajās grupās, jo datu aizsardzība ir laba ne tikai pamatiesībām Eiropā, cilvēku pamatiesībām. Data aizsardzība ir nepieciešama arī, lai uzlabotu uzticēšanos no uzņēmumu puses, kuriem savukārt iedzīvotāju uzticēšanās ir ārkārtīgi svarīga. Runājot par direktīvu, Komisija uzskata, ka nav pretruna starp ļoti augstā līmenī aizsargātiem datiem un Eiropas Savienības likumiem, kuri paredz subsidiaritāti. Paldies referentiem! Un no komisijas puses vēlētos pateikties arī par to, ka referenti ir veiksmīgi sadarbojušies ar ēnu referentiem un ar visām politiskajām grupām. Šis darbs ir bijis ļoti auglīgs. No parlamenta puses ir ļoti liels, eh, ir liela interese, lai šie abi dokumenti tiktu pieņemti, un to pieņemšana būtu pēc iespējas veiksma gludenāka. Mēs vēlamies sadarboties ar visām parlamenta grupām, un komisija no savas puses palīdzēs šīs sadarbības veicināšanā, kā arī veicināšanā, kā arī sadarbības veicināšanā starp parlamentu un padomi. Kā jau Albrecht kungs teica, mēs ar lielu interesi sekosim līdz parlamentā aprīlī paredzētajam balsojumam un tiešām ceram, ka īrijas prezidentūra darīs visu, kas tās spēkos, lai abi šie likumdošanas akti padomē gūtu atbalstu. Paldies! Paldies par komisijai izteikto atbalstu un turpināsim konstruktīvu sadarbību arī turpmāk. Priekšsēdētājs, paldies! Butarelli kungs vēlētos teikt pāris vārdus. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies, ka arī datu aizsardzības birojam ir iespēja piedalīties šajā pirmajā viedokļa apmaiņā. Vispirms vēlētos pateikt, ka pēc gada intensīvām diskusijām, pēc eh, semināriem, pēc vairākām konferencēm nemaz nav bijis tik vienkārši abiem referentiem panākt veiksmīgu risinājumu. Patiesībā mēs esam labā ziņā pārsteigti par to, cik eh, labi ir izdevies salīdzvarot visus pretrunīgos viedokļus, kurus izteica dažādas iesaistītās puses. No datu aizsardzības regulātora puses vēlētos pateikt, ka pagājušā gada martā mēs pieņēmām lēmumu, kurš tika pēc tam pārskatīts oktobrī. Oktobrī mēs nopublicējām trīs darba dokumentus. Un šajos darba dokumentos iekļautājs viedoklis parādās arī jūsu, kā jau teicu, detalizētajos ziņojumos. Šobrīd eh, mēs vēlamies ļoti detalizēti izvērtēt un analizēt to, kādas būs sekas datu aizsardzībai. Un tomēr vēlētos uzsvērt, ka abi šie ziņojumi, kā jau komisijas pārstāvis to teica, uh, Abi šie ziņojumi atbalsta komisijas ideju, kaut arī ziņojumos ir iekļaut arī citas tēmas. Mēs vēlamies arī uzsvērt, ka mums ir svarīgi abi juridiskie instrumenti, regula un direktīva, un e, mēs vēlētos, lai abi referenti vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgi ir abi ziņojumi. Mēs e, atbalstam Albrehta ziņojumā iekļautās desmit tēmas. Albrehts mums vakar organizēja preses konferenci, un tajā piedalījos arī es. Man šīs desmit tēmas ir tuvas un uzskatu, ka tās ir svarīgas. Ir e, jārunā arī par datu pārstādes procesa caurskatāmību, jo iedzīvotājiem tas ir svarīgi. Mēs nedomājam, ka e, sadarbībai ir jābūt tik smagai, jo dažādām uzraugošajām institūcijām būs savā starpā jāsadarbojās. Vēl bez tam um, pārskatāmības mehānismi ir svarīgi un ir nepieciešama elastība un būtu nepieciešams arī adekvātāki laika termiņi, lai mēs, mūsu datu aizsardzības birojas, varētu sniegt mūsu viedokli. Kāda ir, kāda ir komisijas um, iespējas šā mehānisma īstenošanā? Elastība, kas ir paredzēta administratīvajās sankcijās, to ir svarīgi izdiskutēt, un ir svarīgi arī runāt par citiem principiem, piemēram, samazināt administratīvo slogu. Ir svarīgi runāt par būtiskākajiem datu aizsardzības uzsvariem. Protams, ka ziņojumi būs turpmāku diskusiju pamats. Vēlreiz par direktīvas nepieciešamību. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka mēs vēlamies palielināt datu aizsardzības līmeni un e, vēlamies redzēt tā saucamā atskaitas principa ideju, kas e, sākotnējā direktīvas tekstā nebija. Proti, tiesības sargājošās iestādes, kāda ir sadarbības starp tiešību sargājošajām iestādēm, privāto sektoru un citiem spēlētājiem. Tātad noslēgumā vēlētos uzsvērt abu referentu centienus uzlabot patreizējo priekšlikumu tekstu, un, protams, mūsu birojs ir gatavs sadarboties ar jums un sniegt nepieciešamās anal nepieciešamo izvērtējumu detaļas un turpināsim piedalīties šajās debatēs, kad nepieciešams. Paldies! Butarelli kungs, paldies! Sākam diskusijas. Es pirms došu vārdu ēnu referentiem. Alvaro kungs, jūs pirmais, lūdzu. Thank you very much. Allerdings. Uh... Paldies, bet es gribētu runāt vācu valodā. Man šķiet, ka tas, uh, raugoties uz to, ka referents ir vācietis, un es arī esmu vācietis, varbūt tas ir vislabākais veids, kā sazināties. Es domāju, ka mums ir eh, bez šābām jāsaka, eh, pat attiecībā uz eh, regulas priekšlikumu, un ir zinām kritika un priekšlikumu, tomēr ir jāatzīmē, ka Albrehta kungs 220 lapusēs ir. Um, Uh, spējas uh, izdarīt ietekme uz uh, mm, Eiropas datu aizsardzības likumdošanu un arī ievies šeit dažādas radošas idejas. Tas, vai es tām piekrītu, ir cits jautājums, bet viņš jau ir atstājis savu uh, nospiedumu Eiropas datu aizsardzības likumdošanā. Bet daži punkti, manuprāt, vēl ir jāapspriež. Uh, ja Tātad es negribu pārāk iedziļināties jautājumos, jo mums nav daudz laika. Bet es domāju, ka ja mēs diskutējam, tad mums ir jādomā vienmēr par to, kādai e, aizsardzības e, pakāpe ir jābūt datu aizsardzībā. Tātad, e, lai cilvēks varētu kontrolēt savu datu izmantošanu. Un kontroli iespējams tikai tad, ja ir lēmuma pieņemšanas brīvība, un tāpēc nevar arī būt regulas uzdevums um, individa izvēles vai lemšanas brīvību ierobežot. Uh, norobežojot šīs jomas, jo tad man vairs nav brīvība pieņemt savus lēmumus. Līdz ar to tā arī ir jāraugās uz šo regulu, jāskatās arī uz datu subjekta definīciju, un eh, kas tad kļūst par datu subjektu. Uh, Vismaz vecākajā uh, versijā tas ir 84. grozījums. Un tomēr datu aizsardzību nedrīkst arī uh, pārāk sarežģīt veidot, lai to pēc tam nevarētu pielietot. Šeit ir uh, paredzēti dažādi izņēmumi, kas man pirmajā acu uzmetienā tā nekļūst skaidri, kāpēc tie ir vajadzīgi. Piemēram, 6. pantā vai 15. pantā uh, Tie, man liekas, ir tādi uh, mīkstinājumi, kas var atvērt durvis uh, arī tādām varbūt uh, nejaušām datu izmantošanas iespējām, kas uh, patērētājiem nav īsti izprotams. 95, 46 direktīva jau nemaz nebija tik slikta, kā mēs to diskusijās konstatējām. Tātad uh, tās lietas, kas uh, jau direktīvā ir atregulētas, tās tad varētu vārdu vārdā pārņemt regulā un nevajag to mēģināt uzlabot un tikai pasliktinot tādējādi. Man ir prieks, ka referents uh, ir atzinis, ka komisija ir uh, jādara tikai tas, kas tai būtu jādara, un tikai tas, bet uh, nav nekas labs. Uh, š, nu, pārlikt eh, komisijas pilnvars uz datu aizsardzības eh, valdi, ja tā to var saukt. Tādējādi mēs vienkārši pārliekam kompetences no vienas institūcijas uz citu, vai tā jaunā būs kompetentāka, nu es nezinu. Ja eh, direktīvā nav paredzētas nekādas citas kompetences, kāpēc regulāri jārada tālajošākas kompetences, lai arī kādai institūcijai tās tiktu paredzētas. Tas nerada lielāku juridisko noteiktību ja likums visu laiku ir pakļauts eh, tālākām iespējamām izmaiņām, tad eh, jebkurš eh, tirgus dalībnieks, vai tie būtu uzņēmumi vai iestādes, neko no tā neiegūst. Tāpēc regulai ir jāregulē tas, kas ir jāregulē, un ja ir vajadzīgas izmaiņas, tad parlamentam tas ir jādara parastajā likumdošanas procedūrā. Tāpēc uh, gribētu jau norādīt, ka mēs gribēsim daudz ko no šiem noteikumiem svītrot. Uh, Kad ir runa par uh, elektroniskās jomas uh, datu uh, direktīvu, kur ir runa par kļūdu ziņošanu, tur ir uh, skaidrs, ka tas praksē funkcionē. Kāpēc tad te kaut kas būtu jāmaina regulā? To es īsti nesaprotu. Vienlaikus vajadzētu padomāt, uh, runājot par datu aizsardzības uzraugu, uh, vai viņam uh, nevajadzētu. Uh, lemt par uh, pilnvarām. Uh, tā būtu kompetence, ko mēs nevienai citai institūcijai nedotu. Un uh, tas ir 35. un 37. grozījums angļu tekstā. Tātad šeit ir tādi punkti, kas vēl būs jādiskutē, un šī nebūs pēdējā diskusija. Manuprāt, komisija arī nedrīkstētu noteikt tehniskus standartus. Tas arī ir kaut kas, kas ir to ziņā, kas darbojas tirgū. Uh, Un apkopojot, eh, diemžēl laiks man netiek dots pārāk daudz, gribu tomēr pateikt, ka eh, šajā regulā eh, jānosaka, kas ir jāregulē un nevis kā. Kā tas tiks īstenots, tas likumdevējiem nav jānosaka. Likumdevējiem jārūpējas par to, lai tiktu sasniegts rezultāts. Uh, šādi atsevišķi uh, noteikumi, tādi precīzi noteikumi neko nepalīdz. Es, diemžēl, nepateicu visu, ko gribēju teikt, bet, uh, nu, uh, droši vien diskutēsim vēl vēlāk. Alvaro, mentioned... Paldies, Alvaro kungs, es minēju divas līdz trīs minūtes, bet lūdzu neievēlciet līdz piecām minūtēm. Pretējā gadījumā atķēksimies 11. kad būs jābalso, nebūsim vēl beiguši. Lūdzu, Fosu kungs, jūs esat ēna referents no Tautas partijas. Jā, paldies! Vispirms es gribētu arī tomēr parunāt par uh, un pasūdzēties par šo debažu veidu, jo šādā sarežģītā jautājumā nav iespējams divu eh, minūšu laikā izteikties par diviem tieslietu aktiem. Vienam tieslību aktam jau nepietiktu ar divām minūtēm, tāpēc es gribētu lūgt, uh, lai šīs debatas netiktu uh, attēlotas kā fars. Fosa kungs, tikai vienu minūti. Protams, es saprotu, ka mēs vienmēr cenšamies būt elastīgi, bet šis nav pēdējais punkts diskusijā. Mēs tikai sākam runāt par šiem ziņojumiem. Bet, eh, protams, mēs šai diskusijai organizēsim turpinājumu Liba komitejas nākamajā sanāksmē. Tā notiks 20, 21. un 22. janvārī. Un mēs varētu turpināt diskutēt par šo jautājumu, bet, kā jau es teicu, tā ir ierastā situācija. Pienāka laiks balsot, tik daudz cilvēku ir ieradušies tikai uz balsošanu, un tad viņi sāk sūdzēties, ja neesam gatavi balsot. Tad lūdzu paturiet prātā, ka jā, mēs varam būt elastībi, bet lūdzu izmantojiet savu laiku, lai pateiktu to ko jūs gribat pateikt. Paldies, ar to es nedaudz nomierinos, ko jūs teicāt. Paldies abiem referentiem par atvērto procedūru, par labo sadarbību. Protams, šajā īsajā laikā mēs vēl nevaram visu izvērtēt un a, apspriest a, vēl īsākajā laikā. Mums gal galā ir jāpadomā par to, kā šajos jautājumos a, gribam lietas regulēt, kādā pasaulē gribam dzīvot. Un tur Alvaro kungs jau pareizi pieminēja, ka um, pilsonis internetu laikmetā vēlas, lai viņa dati būtu aizsargāti uh, un viņa privātā dzīve, un tā pašā laikā viņš vēlas arī izmantot piedāvājumus un uh, uh, iespējas, kas ir bez maksas vai uh, par pieejamu cenu. Un tāpēc pārāk ekstrēma datu aizsardzība, kā Avro kungs jau minēja, var novest pie tā, ka tas uh, um, rada sliktāku situāciju. Patērētājiem būs dārgāki kredīti, lielāki izdevumi par apdrošināšanu, uh, vai arī nāksies atteikties no daudziem internetu pakalpojumiem. Tātad mums ir jābūt tādam līdzsvaram. Un ziņojumā jau ir spērta soļi pareizajā virzienā, bet, manuprāt, neesam vēl nonākuši pie mērķa. Tagad uh, vienkārši pieminēšu atsevišķus jautājumus pēc pirmā izvērtējuma, kas man šķiet labs. Uh, tātad eh, iekļaušanās eh, uzņēmumu datu aizsardzības eh, darbinieku jomā tas būtu labi, bet šī pašregulācija būtu jāturpina. Un tiesības tikt aizmirstam būs ierobežotas, un arī par datu dzēšanu vajadzētu precīzāk izteikties par datu pārnesamību. Uh, tam es e, piekrītu, ka tas ir jāiekļauj pie e, ziņu sniegšanas tiesībām arī par e, komercnoslēpumiem, tas ir jāmin. Un labi, ka ir samazināts ieviešanas un deleģēto aktu apjoms, bet kas vēl būtu jāpieslīpē un kas, manuprāt, vēl nav sasniedzis vajadzīgo līdzsvaru, tas ir personas datu definīciju. To minēja arī Alvaro kungs. Ir labi, ka mēs eh, šeit ieviešam tā sauktos pseidonimizētos datus. Eh, tā pašā laikā tas nav stimuls eh, nozarei šeit tālāk strādāt, jo īpaši 105. šeit šķiet pretrunīgs. Piekāvētais risinājums par 7.4 pāntu, manuprāt, uh, šķiet, nu, labi, mēs par to nesam daudz uh, uh, diskutējuši, bet man šķiet, ka tas vēl veicina juridisko nenoteiktību. Leģitīmā interese un uh, pieeja šeit ir laba ar šo te piemēru, bet tur arī ir jāpadomā, vai tas uh, atspogļo realitāti, vai tas tomēr neierobežo uh, direktīvas iespējas vēl tālāk. Uh, šeit nav koncernu klauzula, uh, Tad eh, par veselības datiem mums vajadzētu vēl parunāt, un tas ir tikai tas, ko es gribēju teikt par, eh, direkt, par regulu, man par direktīvu arī vēl daudz punktu sakām, bet par tiem varbūt runāšu ar referentu uh, personīgi vai arī nākamajās debatēs. Paldies! Lindank. Paldies! Uh, Kiko kungs, lūdzu! Jūs esat! Paldies! Es eh, tiešām runāšu lakoniski un runāšu par vispārīgiem jautājumiem, jo, protams, ka mums būs diskusijas vēl arī turpmāk, un esmu pārliecināts, ka dziļākas diskusijas ir nepieciešams. Jo šodien, pēc divu dienu iepazīšanās ar ziņojumu, kas ir ārkārtīgi sarežģīts, ir gandrīz neiespējami par to runāt. 27. februāris, es nezinu, vai tas ir adekvāti grozējums iesniegt E, izskatīt e, līdz 27. februārim. Es tikai vēlējos pateikt, ka, protams, es e, atbalstu ideju uzlabot patreizējo datu aizsardzības likumdošanu. Tā ir arī manas grupas nostāja, jo šobrīd Eiropas Savienībā datu aizsardzība tiek īstenota nevienlīdzīgi. Pasaule mainās ārkārtīgi ātri, un uzskatu, ka datu aizsardzībai arī ir jāmainās laikam līdzi Vēlētos pateikties referentiem par paveikto. Šodien mums ir nepieciešams izveidot vai vismaz runāt par adekvātiem noteikumiem, kur arī tiktu adekvāti īstenot. Un tomēr būsim uzmanīgi. Mums ir jāsalīdzvaro tās intereses, kuras ir mūsu patērētājiem, bet jādomā arī par uzņēmējiem un biznesi. Jo dažādi administratīvie slogi ir būtisks sloks arī no finansiālā viedokļa raugoties īpaši MVU. Un ja mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienību nākotnē plaukstošu un ziedošu, tad mums ir jādomā par to, kāds ir šis administratīvais sloks. Es eh, ceru, ka ziņojums nenovecos ātrāk nekā pasauli mainās. Es vēlētos arī ierobežot deleģēto aktu, ko izsniedz komisija daudzumu, jo ja deleģēti akti vai deleģēti instrumenti ir daudz, tad domāju, ka par to būtu jālem dalību valstu atbilstīgajām iestādēm, jo tās zina, kas konkrētajai valstī ir vajadzīgs. Tāpēc par deleģētajiem instrumentiem runāt šeit būsim uzmanīgi. Nākamais par brīdinājumu vai ziņas sniegšanas laika termiņiem. Iepriekšējie laika termiņi ir bijuši neadekvāti, tos ir nav iespējams īstenot. Priekšsēdētāji kungs, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Dziļāk detaļās neiedziļināšos. Un tomēr šobrīd, ja mēs vēlamies izveidot digitālu iekšējo tirgu un veicināt starptautisko tirzniecību, nu veicināt un uzlabot arī mūsu attiecības ar citiem pasaules nostūriem un citām pasaules, citiem pasaules konst, kontinentiem, uh, Aizsargāt uzņēmums un iedzīvotājus, tas jau nenozīmē, ka šie divas aizsardzības formas ir pretrunā vienotrai, ir iespējams tās savienot. Tāpēc būsim piesardzīgi, mēs nevaram pārsteigties. Ir jāatcerās, ka jau kas, ko mēs pieņemsim, atcerēsimies, ka jau kas, ko mēs šeit pieņemam, tam ir jābūt uh, tas, ko mēs šeit pieņemsim, darbosies vismaz 15 gadus. Tāpēc nesarežģīsim pārāk daudz šo situāciju, jo mēs nezinām, kā pasaule attīstās. Noslēgumā ziņojums ir ļoti tehniskas dabas. Ziņojums ir gatavots ļoti ilgu laiku. Mēs vēlamies sniegt savu pozitīvo iespēju, iesni, savu pozitīvo iespēju priekšsēdētājs. Paldies! Intvelt kundze, arī jūs esat ēnu referente direktīvas ziņojumam. Jums vārds lūdzu. Yes, thank you, chair. Paldies, prieksēdētāji kungs. Vispirms vēlētos eh, pateikties un uzteikt abu referentu darbu. Jūs esat strādājuši ļoti smagi, nevienmēr ar adekvātu atbalstu, un nevienmēr šis darbs ir adekvāti novērtēts. Vēlētos varbūt vēlreiz atsaukt atmiņās sarunas, kuras tika vestas pēdējā gada laikā. Visi mēs labi apzināmies, ka pie šīm dokumentiem strādājošie saņēma izcilu spiedienu no lobētājiem. Un dažādas e, lobētāju grupas nāca klajā ar pretrunīgu interešu klāstījumu. Līdz ar to ir skaidrs, ka mēs nevarēsim nodrošināt kaza pēdas un vilks dzīves tie, kurus neat, neapmierina mūsu sniegums, vēlas redzēt eh, daudz vairāk inovatīvas risinājumus. Arī es atbalstu tā saucamo vispārīgo ziņojumu. Parlaments vēlētos redzēt vienotu instrumentu, bet eh, izrādējās, ka tas ir neiespējami. Līdz ar to parlaments atbalsta divu likumdošanas instrumentu pieņemšanu un īstenošanu, un tomēr Šajos abos instrumentos vajadzētu piemērot vienmērīgu un vienādu datu aizsardzības līmeni. Un tomēr regula. Tā tiks piemērota vienmērīgi visur. Un es vēlētos uh, mēģināt izvairīties no jau kāda veida centieniem no padomas puses par eh, direktīvas nepiemērošanu, jo padome mēģinot kavēt sarunas par direktīvu strādā ne ar pietiekamu atbildību, jo direktīva nebūs datu aizsardzības pasliktināšanās. Direktīva ir nepieciešama arī policijas un tiesības sargājošo iestāžu sadarbībā. Mēs redzam ļoti daudz piemērus, ka krimināli noziedznieki nevar tikt sodīti, jo datu apmaiņai nav adekvātas juridiskās bāzes. Un tagad pavisam īsi par konkrētiem priekšlikumiem, kas parādās ziņojumos. Mani priecēja, ka konkrēti punkti, kuros runa iet par datu pārsūtīšanu un saņemšanu no trešajām valstīm, ka šie punkti ir sīkāk izstrādāti. Protams, ka mums vēl detaļās būs nepieciešams runāt, bet patreiz jau panāktā vienošanās ir apsveicama. Arī tas, ka uzņēmuma lielums vairs nebūs datu iesniegšanas vai apstrādes šķērslis vai prasība. Vienkāršošana ir svarīga. Cits jautājums vēl par aptvērumu ir tāds, ka direktīva, kura runās par izņēmumiem, arī ir apsveicama. Mani priecēja tas, ka referenti runā arī par citām aģentūrām, kuru darbu šobrīd atrunā arī citi noteikumi un citi likumi. Mums ir jās, jāstiecās uz harmonizāciju. Protams, ka sīkāka definīcija un kritērija atrunāšana ir svarīga. Piemēram, kādi ir izņēmumi tā saucamo valsts interešu labā. Mums ir jāzina, ko tas nozīmē. Un visbeidzot, vēlētos, lai tiktu sīkāk runāts par konkrētiem izņēmumiem zinātnes vārdā. Varbūt, ka regula šeit varētu būt mazliet piekāpīgāka. Tas arī viss, ko vēlējos pateikt. Vēl nav, Mr. Tavares. Paldies, Tavares kungs. Jūsu kārta tagad. Paldies. Man bija viens jautājums katram referentam. Sākšu ar Albrehtu kungu. Jūs e, e, mēs esam ne tikai labi draugi, bet las, un es apbrīnoju arī lasot viņu ziņojumu. Un nosaukšu tagad iemeslus. Un e, grozījumu pēc grozījuma gribu norādīt, ka viņš līdzsvaro spēku starp vienkāršo pilsoni institūcijām un lieliem tirgus spēlētājiem. Un uh, ņemot vērā vienu no vislielākajām varas asimetrijām, kas ir informācijas asimetrijam. Un šajā sakarā gribu sacīt, ka šeit ir jāņem vērā arī jautājuma sarežģītība, lasot visdažādus um, privātuma uh, Eh, privātuma norādes tīmekļu vietnēs, eh, eh, kas ir ļoti sarežģīti, pārāk gari, pat ja jūs tos saprotat, jums tomēr ir vajadzīga juristu brigāde, lai varētu aizstāvēt savas tiesības. Un ierindas pilsonim nav juristu brigādes viņa rīcībā. Jana Albrehtā 71. grozījums piešķir komisijai deleģēto aktu Eh, kas ir ļoti eh, laba doma, un tas nozīmē, ka tā vietā, lai jums būtu jālasa garš eh, līgums, kuru jūs neizprotat, būtu standartizēti punkti, kuru jūs sekundžu laikā saprotat, kam jūs nododat savus datus un ar kādiem nosacījumiem. Cik ilgi šie dati tiks. Uh, Eh, glabāti, vai tie var tikt pārdoti, vai tie var tikt izdzēsti pēc jūsu eh, pieprasījuma. Es mēģināšu strādāt pie dažiem grozījumiem vēl šajā sakarā, lai varētu skaidrāk definēt prasības deleģētajam aktam. Un šķiet, ka ja mēs varam iztikt bez deleģētā aktā, tad kopumā varētu tas būt pat labāk. Es zinu, ka ir citi kolēģi, piemēram, Aleksandrs Alvaro arī atbalsta šo ideju, tā nebūtu nav e, oriģināla, un es par to esmu jau runājis iepriekš, un aicinu citus kolēģis, kur ir strādājuši pie šiem jautājumiem, sadarboties un, protams, koordinējot darbu ar mūsu referentu, eh, snieg, sagatavot labu rezultātu. Tālāk par kolēģi Drustas. Es lasīju jūsu komentārus un paskaidrojumu rakstu. Un jūs mēģināt rast līdzsvaru, lai nepieļautu to, ka profilēšana pārveidojas par vispārīgu praksi. Uh, kā ar kuru tiek mēģināts noteikt zināma veida um, aizdomīgu uzvedību, kas beigās var izrādīties bīstama praksa. Un tagad mums ir jādomā, vai mums vajadzētu e, pasludināt ārpus likuma jebkura veida profilēšanu. E, šeit būtu jāmeklē atbildi, un paldies eh, par sadarbību, par darbu abiem referentiem, par lielo darbu, kas ir ieguldīts. Vīkstrēms, kundze, nākošais runātājs, lūdzu. Voorzitter, dank u wel um, ehm, datumiet er par. Paldies, priekšsēdētāji. Visi piekrīt, ka datu aizsardzības jautājums ir jārisina un šis princips ir jāgarantē. Bet šajā sakarā būs trīs piezīmes. Pirmkārt, vai mēs esam pietiekoši ņēmuši vērā subsidiaritātes principu Eiropas Savienība, vai tā ir automātiski atbildīga pār um, aizsar, datu aizsardzības jautājumiem. Vai dalībvalstis nevar demokrātiski pieņemt likumu šajā jomā labākā veidā? Eh, līgumos ir minēta noteikuma harmonizācija, lai ļautu nodrošināt labu tirgus eh, funkcionēšanu. Šeit mēs varētu uzdot jautājumu. Vienoti noteikumi datu aizsardzībai, vai tie ir pietiekami? Vai mēs neejam pārāk tālu, jo mēs norādām ne tikai to, ko vajag regulēt, bet arī kā e, īstenot un kā regulēt šo datu aizsardzību. Mēs jau to dzirdējām arī iepriekš aizsardzības noteikumi būtu vienoti visām struktūrām neatkarīgi no lieluma, un šis viendabīgums varētu nozīmēt, ka uzņēmumiem var rasties papildus izmaksas. Lieliem uzņēmumiem būtu zināmas priekšrocības, savukārt maziem tādu nebūtu. Un treškārt, kas ir pats svarīgākais, datu personiskais raksturs ir visbūtiskākais. Jūs zināt, ka digitālajā pasaulē aizvien vairāk iespiež privātajā sfērā. E, tīklā pat tiek, e, paliek un tiek fiksēts viss, ko jūs lasāt, rakstāt, ik viena fotografija, ko jūs uh, Eh, nosūtot, viss paliek tīklā, un viss, kas paliek tīklā, ir tirgojams un var tikt tirgots un ir ar ekonomisku vērtību. Tagad runājot par personas datu aizsardzību vajadzētu runāt par saprātīgu anonimitātes raksturu. Piemēram, bērns ir jāatstāj mierā, viņam vajag dot iespēju izmantot šo anonimitāti. Ir jāpastāv tiesībām tikt aizmirstām. Es e, jau runāju par šo jautājumu, es zinu, ka tas ir izraisījis e, pretestību, bet šīs debatas nāktos atklāt, e, atkārtot. Domāju, ka tas būtu ar noderīgu ietekmi. Tālāk e, patērētāja nevēlamie kontakti. Un tas fakts, ka patērētājs e, pieprasīs tiesības tikt aizmirstam tīklā. Esošo datu izmantošana no uzņēmuma puses un patērētāju gribai uh, jātiek ņemtai vērā. Paldies, Anna Hedā. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es vēlētos sākt ar pateicības vārdiem referentiem, jo tajos ir ļoti daudz labu ideju. Vispirms es komentēju šīs idejas, es vēlētos runāt par Eiropas pamatiesību hartu. Šajā hartā ir uzskaitītas visas tās pamatiesības, kuras uh, attiek, uz kurām attiecās šī regula. Arī regula uz, uz pašu datu aizsardzību. Es vēlētos uzsvērt arī to, ka ir jāatcerās, ka privātdzīves aizsardzība saskaņā ar Eiropas Savienības pamatlīguma 8. punktu ir viena no pamatiesībām, kura ir jāizvērtē un jāizsver attiecībā uz citām tiesībām. Piemēram, šajos ziņojumos nav runāts par bērnu tiesībām, jo bērniem zināmās situācijās ir pavisam cita aizsardzības prasības nekā citiem. Nākamais, vai jūs uzskatiet, ka bērnu īpaša aizsardzība ieviešana šeit samazinātu pieaugušo aizsardzības tiesības? Daudz dalību valsts ir parakstījusi bērnu aizsardzības ziņojumus. Bet šajos ziņojumos ir arī labas lietas. Piemēram, privātdzīves un izteikšanās brīvības pretruna. Es uzskatu, ka komisija nav pietiekami izvērtējusi šo pretrunu, tāpēc man ļoti patika, ka, ziņoju, ziņo, ka referenti ir iesnieguši grozījumu 80. punktam, kurā prasība par žurnālistikas aizsardzība ir izņemta. Tātad eh, datu aizsardzība neatieksies tikai uz žurnālistiem. Ir lieliski, ka referenti ir mēģinājuši runāt par personas datu regulu, eh, un tā netiks izmantota kā iemesls, lai iedzīvotājiem nebūtu pieejami dati, kas ir pagaidām ir pieejami publiski. Nākamais par zinātnu un pētniecību. Reglamentā tiek runāts, ka zinātna un pētniecība, kas attiecās uz sabiedrības veselību, uz to neatiecās, bet lielā mērā arī medicīniskie pētījumi attiecās uz sabiedrības veselību. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai medicīniski pētījumi varētu turpināties. Ar prieku turpināšu darbu un piedalīšos debatēs arī nākotnē. Pēc pāris nedēļām es iesniegšu arī savus tālākos. Jā, dank, Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu šodien runāt tikai par direktīvu, jo, manuprāt, tā ir īpaši nozīmīga turpmākajā sadarbībā starp tieslietu iestādēm un starp dalībvalstīm. Un šī sadarbība ir jāpaplašina, un tāpēc es domāju, ka ir jāstiprina uzticība starp iestādēm, attiecībā uz to darbības veidu un datu glabāšanu. Un pie tā, protams, eh, piedars arī eh, ļoti augsts aizsardzības līmenis, eh, strādājot ar dažādiem datiem. Un tas ir ļoti svarīgi, lai aizsargātu gan izmeklēšanas, gan, protams, ļoti īpaši, lai aizsargātu liecinieku un apsūdzēto intereses, kas uh, ir jānodrošina tiesiskās procedūrās. Uh, jo īpaši no dalību valstu puses tiek eh, teikta norāda, ka Eiropas standārta attiecībā uz datu aizsardzību esot spēkā tikai pārobežu uh, procedūrās, ka tā vajadzētu būt, bet es to nevaru saprast, jo visu laiku taču ir tādas izmeklēšanas, kas sākas vienā valstī, nacionālā līmenī, un pēc tam tikai parādās kaut kāda pārrobeža aspekta. Tāpēc tas ir svarīgi, jo datu aizsardzību jau nevar pēc tam uzlabot. Tāpēc ir svarīgi, lai būtu vismaz minimālie standarti, kas būtu spēkā arī krimināla izmeklēšanās un policijas un tiesu iestāžu sadarbības jomā. Un šis aspekts, manuprāt, mums vēl būs jāapspriež eh, tālāk un jānodrošina, lai galu galā atkal nepanāktu atšķirīgus standartus, kas eh, varbūt eh, pat neuzlabotu pilsoņu viedokli par šīm procedūrām. Paldies, tagad Remara Lopes. Gracias. Yo quería tam... Paldies. Arī es gribēju apsveikt referentus par, pielie... Eh, par pūliņiem, lai mēģinātu harmonizēt šīs abas direktīvas. Bet eh, gribu pieminēt tematu, kas eh, tika varbūt mazliet maliņā skatīts, bet man tomēr šķiet svarīgs, jo tik tiešām šī direktīva ņem vērā uh, tehnoloģiju attīstību globalizētā pasaulē. Un problēma, kāda šobrīd ir pasaulē ar datu aizsardzību, ir standarti, kas it kā varētu būt vienoti, bet šī problēma pastāv nacionāli, pārsniedz nacionālo līmeni. Pie, nosaukšu multinacionālus uzņēmumus, kas ir klātesoši vairākās valstīs. Un tad, kad notiek pārkāpumi, garantijām, kas attiecas ne tikai uz nacionālo līmeni. Tad, kad mēs runājam par vispārīgu datu aizsardzības ietvari, mēs eh, eh, nerunājam par Eiropas datu aizsardzību, jo pietrūks šī Eiropas instances, un tāpēc vajadzētu debatēt par to, ka ir nepieciešama Eiropas uh, lēmēja iestāde datu aizsardzībai, lai varētu noteikt kādus kritērijus, kas nav pietiekami labi e, iestrādāti likumdošanā un noteikumos. Jo datu aizsardzības prasības reizēm ir ierobežotas un vājas, un šajos delegātajos aktos eh, ar deleģētiem aktiem nevar tikt iestrādāti kopīgi standarti, jo tas vairāk piekristu Eiropas datu aizsardzības eh, struktūrai, kas nav iekļaut šajā paketē. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu strādāt, lai tiktu veidota Eiropas datu aizsardzības uh, virsvalde eh, vai valde, lai varētu risināt jautājumus, kas ir pārnacionāli. Nākošais runātais Klauds Morais. Mūsu grupā. Jā, pat šajos eh, ievadvārdos es pamanīju, ka šajā dokumentā ir ļoti daudz labu momentu, un es vēlētos uzsvērt to, cik daudz referenti ir strādājuši. Arī komisijai vēlētos pateikties, jo mēs runājam gan par personas datu aizsardzību, gan arī par iekšējā tirgus aizsardzību. Līdz ar to šis dosie, šis dokuments ir tik ārkārtīgi plašs, ka diez vai mēs varēsim visiem izpatikt. No manas politiskās grupas vēlētos pieminēt divus momentus. Vispirms, kā jau mana kolēģa Birgita pieminēja, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums būtu gan regula, gan direktīva. Li abi šī instrumenti ir, ir regulai un direktīvai ir jābūt kopā, tā ir pakotne. Jo regula ir svarīga, bet, kā jau teicu, ir svarīgi, lai būtu arī direktīva. Un abiem šiem instrumentiem ir jābūt eh, savietotiem un salīdzvarotiem arī teksta ziņā. Uh, Mums politiskajai grupai ir ārkārtīgi svarīgi, kaut arī šobrīd ir tikai pirmās diskusijas, ir svarīgi pateikt mūsu politiskās grupas nostāju. Proti 20. punktā atrunātais Gais Mičels jau to pieminēja. 20. punkts ir ļoti delikāts jautājums, jo tajā runiet par profilēšanu. Mēs vēlētos par to redzēt sīkākas diskusijas. Teritoriālais apvēr, aptvērums. Uh, runa iet ne tikai par Eiropas Savienību un par brīvu preču un pakalpojumu pārvietošanos, jautājums par piekrišanu, jautājums par tiesībām tikt aizmirstam un svītrotam. Es uzskatu, ka šis būs eh, dokuments, kas izraisīs ļoti lielu interesi no visu iesaistīto pušu pārstāvjiem. Uh, un ceru, ka mums izdosies auglīga sadarbība arī ar citiem. Sociālistu un demokrātu grupa smagi strādās, lai izdotos panākt ļoti augstus personas datu aizsardzības standartus. Torvalds kungs, <clears throat> paldies, priekšsēdētāja kungs! Es, kad es sāku lasīt 217 lapušu garo ziņojumu, mani tas mērenā veidā satricināja. Vispirms es uzskatu, ka abi referenti ir uzņēmušies pārāk lielu kalnu apiet. Tas ir pirmais. Darba ir pārāk daudz. Un vēl bez tam man ir zināma, man ir, zināma mērā filozofisks pārdoms. Komisija ir savā veidā kuģis, kuģis, kurš nav pabeigts. Un kad šādu kuģi mēs palaižam jūrā, Tie esam mēs, kuriem vajadzētu uzlabot kuģa konstrukciju. Un man ir ļoti lielas šaubas par kuģa konstrukcijas nestspēju. Tāpēc problēma, kuru Alberta, kun, Albrehta kungs jau, pietē, jau uzteica, kādā veidā mēs varam palaist jūrā ko tādu, kas jau sākotnēji ir uz nepareiziem pamatiem būvēts. Prieksēdētājs, paldies! Mēs esam uzklausījuši ēnu referentus, bet tagad uzklausīsim pārējos. Un pirms es dodu vārdu referentiem, īrijas prezidentūra šeit ir pārstāvēta. Jūs pie šiem dokumentiem strādāsiet tuvākajos mēnešos, tā tad īrijas prezidentūras pārstāvis uh, Gogana kungs ir šeit. Pār... Lūdzu, vārds jums. Thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs jau, es jau neteicu, ka mēs vēlamies šeit runāt, jo jūs jau teicāt, ka laika jums nav daudz. Pie tam īrijas prezidentūra atbalstās, apzinās, ka, piemēram, jūs tiksieties ar īrijas tiesību ministru nākam nedēļu. Tāpēc eh, es ļaušu viņam izteikties nākamnedēļ. Un tomēr ir jau plaši zināms, ka tā īrijas prezidentūrai ir viena no prioritējamām jomām, un mēs ļoti lielus resursus novirzam mūsu intensīvajam darbam. Prezidentūra ir organizējusi tikšanās ar referentiem, un šajās tikšanās reizēs mēs uzskatām, ka mēs galvenu uzsvaru liekam tomēr uz regulu. Un eh, tas, eh, zināmā mērā, sasauc ar Intveldes kundzes teikto. Mums vajadzētu izveidot vispārīgus noteikumus un tad strādāt tālāk pie detaļām. Turpmākos sešas mēnešus ar prieku ar jums sadarbošos. Priekšsēdētājs paldies Irijas prezidentūrai. Un tagad es došu vārdu referentiem. Referentiem kuri apkopos diskusijās izskanējušo. Albrehta kungs, regula. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi, par uh, šiem visaptvarošajiem komentāriem. Protams, laiks ir ierobežots, un noteikti vajadzēs vairāk laika debatēm par vēl neatrastinātiem jautājumiem. Gribētu skaidri pateikt, ka, protams, Šī nav galīgā likumdošana, pie tās noteikti vēl būs jāstrādā, tā nav pabeigta. To gribu teikt, tāpēc, ka savā darbā pie regulas eh, sapratu, ka gandrīz nevienam nav atbildes, atbilžu uz specifiskiem konkrētiem jautājumiem. Tāpēc mums ir ļoti eh, daudz par to jādiskutē un jāiedziļinās detaļās par to, kādi būtu labākie noteikumi, jo man neliekas, ka kādam ir šī te patiesības atslēga jautājumos, kas ir tik jauni mūsu sabiedrībā. Bet es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Mēs eh, tādā pašā noskaņā turpināsim strādāt. Un kā jau teicu, daudz no tām izmaiņām, kuras mēs tagad piedāvājam, ir balstoties uz debatēm, kas mums jau bija. Uh, un esmu tiešām gatavs strādāt pie kompromisiem pēc tam, kad visi grozījumi būs iesniegti, kas vēl nav iesniegti. Un noslēgumā gribētu teikt, ka es domāju, ka ekonomiskā izaugsme un tā aizsardzība nav divas pretrunas, un tas ir arī skaidri jāuzsver. Tas, ko mēs šeit darām, mēs cenšamies uh, panākt līdzsvaru informācijā, kā Tavareš kungs teica, par eh, tātad starp abām pusēm, kas par kaut ko vienojas. Eh, galvenokārt ir uzņēmumi ar saviem klientiem. Un tas ir svarīgi pateikt, ja cilvēki ir gatavi sniegt savus personas datus un uh, uh, dot šos datus uh, publiskai vidē vai uzņēmiem, tad viņi to var darīt, sniedzot savu atļauju, bet tur jābūt nosacījumiem, uh, jāsniedz viņiem attiecīgā informācija, kas ar datiem notiks. Piemēram, uh, ICAN um, pieeja arī būtu jāpapēta, un tur ieguvēji varbūt tieši mazie uzņēmumi, Un kāda tad ir problēmas starp mazākiem jauniem uzņēmiem un lieliem uzņēmiem, jo pilsoņi, eh, jeb klienti eh, ir vājākā pozīcijā, viņi nevar izmantot konkurences iespējas, kas būtu pieejamas. Tāpēc, manuprāt, mums vajadzētu veidot eh, vienots noteikums, kas nosaka vienotu augstu standartu, bet tas arī nodrošina konkurenci. Un mēs, kā Eiropas tirgus, to tā varam ļoti iegūt. Jo es uzskatu, ka datu aizsardzības noteikumi un standarti ir ļoti svarīgi arī veicinot pilsoņu klientu uzticību. Un tā viņi arī izlēmj, vai viņi vēlas izvēlēties kādu pakalpojumu vai nē, um, attiecīgi arī pēc uh, datu apjomu, kas viņiem ir jāsniedz. Uh, Es šeit runāju par tiešsaistes vīdi, bet arī citām situācijām. Kā jau cita teica, viss pasaulē ir ļoti cieši savstarpēji saistīts, un mēs nevaram nošķirt vairs digitālo vīdi no analogās. Un es gribētu jūs aicināt strādāt kopā, lai sasniegtu šo mērķi, ko parlaments vairāk kārt ir uzsēris un esmu gatavs veltīt visu savu savā rīcībā esošo laiku kopā ar īrijas prezidentūru strādājot, eh, lai eh, varētu sasniegt mūsu mērķi un pieņemt šo lēmumu pirms nākamajām Eiropas vēlēšanām 2014. gadā. Paldies! Paldies, Ābrehta kungs. Tagad Utsas kungs jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka mēs esam iekļaujušies atvēlētajā laikā. Vispirms es gribu pateikties visiem kolēģiem par viņu devumu, par labajiem vārdiem, par pamudinājumiem, arī par kritiskajām piezīmēm un priekšlikumiem, kas ir izskanējuši. Es domāju, ka tas apliecina to, cik nozīmīgs datu aizsardzības dosie ir ikvienam. Un es domāju, ka mēs visi varam piekrist tam, cik tas ir svarīgs mūsu līdzpilsoņiem, un tāpēc es ļoti augsti vērtēju priekšsēdētāju komentāru, ka vairāk laika tiks piešķirts mūsu komitejā, lai varētu detalizētāk apspriest šo dosie par datu reformas paketi. Domāju, ka ir skaidrs un loģisks, un arī šodien izskanēja tas, ka galvenokārt uzmanība jāpievērš regulēju nevis direktīvai. Esmu realists un pragmatiķis par to, ka tāpēc uzskatu, ka tas ir pilnīgi loģiski. Un arī Sofija Intvelda sacīja, ka regula ir eh, noteikums un direktīva drīzāk ir izņēmums, tāpēc mēs arī pieturamies pie viedokļa, ka regula ir mūsu darba lielākā daļa. Bet vēlreiz gribu atkārtot un uzsvērt ka papildus eh, lietas būtībai, kas mums būs jāapspriež eh, tuvāko nedēļu un iespējams mēnešu laikā, eh, pastāv arī politiskie aspekti un politiskā problēma, ar kuru mēs varam saskarties direktīvas sakarā, un tas būs atkarīgs no tā, kā padomi un dalība valstis rieģēs mums turpinot eh, darbu pie direktīvas, vēlreiz gribu norādīt to, ka mums kā parlamentam varbūt arī tīri politiski būs jārisina šis jautājums, bet vēlos vēlreiz visiem pateikties par diskusiju. Paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies abiem referentiem un deputātiem, kuri piedalījās diskusijās. Eh, notiks arī otrā kārta 20. un 21. janvārī šomēnes būs Lībe komitejas sanāksme, kurā mēs varēsim otrajā kārtā skatīt šo jautājumu. Un tādajādi varēsim noteikt termiņu e, grozījumiem, kas pagaidām ir 27. februāris 2012 tā tad ne ierasti garš periods grozījuma iesniegšanai. Un tādējādi mēs varētu labāk pārbaudīt diskusijas gaitu un sekot esošajai diskusijai. Alvaro kungs, vai jūs gribat ko sacīt? Paldies priekšsēdētāji, tā kā es gaidīju grozījumu termiņu. Pa, tas ir salīdzināms ar parastajiem termiņiem. Mēs varam runām ja, eh, par termiņiem, kas ir vien divas nedēļas, kas it kā ir pietiekams, bet paturot prātā to, cik šis dosie ir sarežģīts, par to, cik uh, savstarpēji atkarīgas ir direktīva un regula par e, ļoti daudzajiem vēl neskaidrajiem jautājumiem un paturot prātā, ka komitejas un ēnu referenti gadu gatavoju un strādāju šos dokumentus. Es gribētu jautāt, vai būtu iespējams pārcelt ter, grozījumu termiņu uz marta un nevis uz februāra beigām. Jo, ja mēs kaut ko lemjam par vainu likumdošanas vai patērētāju jautājumu, kas ietekmē 500 miljonus cilvēku, es negribētu, lai mēs pieņemtu sasteigtus lēmumus. Un kā jau tika atkārtots iepriekšējās sanāksmēs, es gribētu uh, priekšroku dot kvalitātei un nevis termiņam. Mums tomēr vajadzētu paredzēt pietiekamu termiņu un vienalga mēs varēsim plenārsēdē to nobalsot īrijas prezidentūras laikā. Turpin priekšsādātājs ieteikums ir izskanējis. Mēs varētu uzdot šo jautājumu referentiem un referentiem. Es nezinu, vai rakstiskā procedūrā vai tuvākajās stundās pirms uh, vai mums ir jāpieņem lēmums tagad, varbūt tā kā ir otrā kārta pēc divām nedēļām, varbūt referenti var sarunās ar ēnu referentiem un savā starpā noskaidrot, vai šie termiņi ir neparasti gari, vai būtu jāpagarina termiņš līdz martam, bet es uzdotu šo jautājumu izlemt un par to vienoties pašiem referentiem. Albrecht, paldies. Atsaucoties uz priekšlikumu, gribu teikt, ka mums jau ir notikušas sarunas par grozījumu termiņu, un esam piekrituši esošajam 27. februārim, un, kā jau sacīja Alvaro kungs, šis jau ir pietiekami tāls termiņš, un līdz februāra beigām uh, vajadzētu būt iespējai iesūtīt grozījumus. Problēma ir tā, ka mums ir nepieciešams laiks, lai atrastu kompromisus, jo būs tūkstošiem grozījumu, esmu pārliecināts, un problēma ir par to, kā to visu sakārtot, lai mums vairāk uh, nebūtu nepieciešamības to visu atkal apspriest arī Irijas prezidentūru. Nāk otrais referents, jā, es varu. Uh, Ehm, pievienoties Albrehta kunga nostājai. Es varētu būt elastīgs, bet ņemot vērā to, cik grūti ir rast līdzsvaru, mēs zinām argumentus un ikvienu bažas, bet mums ir jāpieturas pie kaut kāda līdzsvara, ko jau, manuprāt, mēs esam atraduši. Ja šķiet mazliet uh, priekšlaicīgi šobrīd lemt par uh, termiņu pagarināšanu, es gribētu dzirdēt kaut ko no Rīs uh, prezidentūras. Jūs runājāt par to, ka padomi ir iecerējusi vēlākas debates par regulu un eh, direktīvu, un tagad mēs runājam par termiņiem. Mēs uzstājam uz paketes pieeju, un vēl jo vairāk direktīva ir priekšnosacījums, lai pieņemtu citus dosjē, ko skata um, padomi policijas un tiesu sadarbības ziņā. Un es, uh, gribētu garantijas no padomas, ka uh, tiktu strādāts pie regulas un direktīvas paralēli un nevis secīgi vienam aiz otras. Lūdzu, īrijas prezidentūrai vārds. Es apzinos, ka laika ir maz. Es labprāt ar, parunātu ar Intveltas kundzi. Es nekad nesat, neesmu teicis, ka secīgi mēs skatīsim šos dokumentus. Uh, bet mums ir nepieciešami vispārīgie noteikumi vispirms, un vispirms ir jāapspriež vispārīgo noteikumu aspektu, pirms mēs sākam skatīt jautājumus detalizēti. Kolēģi konstatēja, ka debatēs ļoti daudz kas atkārtojās. Tāpēc šos abus jautājumus var skatīt īrijas prezidentūra, bet mēs paredzam uh, regulu uz šo mēnesi. Fosa kungs. Jā, paldies protams, eh, ļoti vīlinoši eh, šķiet atlikt šo termiņu, jo ir tik daudz problēmu un tiešām ir sarežģīts šis jautājums, bet šobrīd, protams, ir arī zināms laika spiediens, kur mums vajadzētu saglabāt, un man uh, liktos, ka, uh, ja mēs eh, šo lēmumu varētu pieņemt kaut kad vēlāk, varbūt februāra sākumā, tad paraudzīties, vai ar šo laiku pietiek vai nē. Tātad sākotnēji gribētu lūgt eh, tagad eh, koncentrēt, censties strādāt, censties ievērot šo termiņu, un ja tad neizdodas, tad vēlāk runāt par termiņu pagarinājumu. Patreizajā momentā mēs esam paredzējuši, kā jau es teicu, otrais eh, diskusiju rauns pēc divām nedēļām un redzēsim, kas tajos parādīsies. Es uzskatu, ka ir tikai un vienīgi adekvāti, ja mēs paredzam kaut kādu nobeigumu šīm ilgajām sarunām, kuras ir paredzēts noslēgt februārī, gandrīz divus mēnešus no šī brīža. Mēs esam samērā iekavējuši laika ziņā, un tomēr es ceru, ka vēl ir iespējams, ja mēs visi strādāsim ļoti lakoniski un fiksi. Iespējams, ka mums izdosies organizēt kopīgās debats. Lūdzu, klusu, izturieties tie, kur dodas prom. Room, tie, kur atstāja sēžu telpu, lūdzu, izturieties klusu, jo mums ir jāturpina darba kārtības izsmelšana. Un tagad ķeramies klāt nākamajam punktam, nākamajiem punktiem. Un tās ir kopīgas debats par 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 un 15 punktiem. Jo visos šajos punktos runa iet par budžeta izpildes apstiprināšanu. Eiropas Savienības 11. gada bu vispārīgajam budžetam dažādas sadaļas. Trešā iedaļa - komisija, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas Savienības pamatiesība aģentūras budžets, Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centram, Eurojustam, Eiropas policijas akadēmijai, Frontexam, Eiropas policijas birojam un arī Eiropas aģentūra darbība, to finanšu pārvaldība un kontrola. Visi šie dokumenti par visiem tiem ir sagatavojis ziņojumu viens deputāts Papa Nikolaukungs. Un tagad došu vārdu referentam, lai iepazīstinātu mūs ar ziņojuma tekstu par visiem šiem budžeta izpildes apstiprinājumu punktiem. Tātad no 7 līdz 15 punktam, un pēc tam iespējams, ka mums būs laiks dot vārdu arī komisijai. Papa Nikolau kungs, vārds jums lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runāšu lakoniski, jo laika jau nav daudz. Budžeta izpildes apstiprināšana konkrētajam punktam balstās uz Eiropas revīzijas palātas dokumentu. Un e, šos dokumentus ņem vērā arī Eiropas parlaments. Jautājums par to, kā komisija īsteno budžetu dažādām aģentūrām un 11. gada budžeta izpildes apstiprināšana balstās uz Eiropas revīzijas palātas ziņojumu Protams, to izvērtē arī komisija, uzdodot konkrētus jautājumus, ja tai kaut kas nav skaidrs. Ārēja budžeta izpildes apstiprināšana ir arī parlamenta interesēs. Un tomēr Budžeta kontrolas komiteja ir vadošā komiteja un atzinums sniedz mūsu komiteja uz tiem budžeta izpildes apstiprinājuma sadaļām, kuras attiecās uz tiesību aspektu, to, kas ir mūsu komitejas mandātā. Tātad, runājot par trešo iedaļu, komisijas budžeta izpildes apstiprināšana, tas attiecās arī uz Eiropas eh, policijas akadēmiju, uz Frontex, uz Eiropolu un arī uz pārējiem centriem. Mēs eh, esam izvērtējuši budžeta apstiprinājumu dokumentu un vispārīgos vilcienos var teikt, ka revīzijas palātas ziņojums ir bijis mūsu lēmuma pamatā. Protams, katra aģentūra darbojas Eiropas iekšlietu jomā, un balstoties uz informāciju, kas ir mūsu rīcībā, padome tiesību un iekšlietu jomā uzsver, ka visu aģentūru darbība ir bijusi likumīga un adekvāta. Septiņas aģentūras, Sepor, Europol, Frontex un citas, šo aģentūru budžets ir izpildīts, bet eh, aģentūru darba budžets, eh, to ietekmē arī ārēji aspekti, un arī neparedzēti momenti un ārkārtas situācijas, kā mēs to samērā bieži redzam kaut vai Frontex darbībā. Frontexam burtiski pirms pāris nedēļām bija kāzus, kurš iespaidoja to 12. gada budžeta izpildi. Mēs runājam arī par 11. gada oktobrī budžeta pārsniegumu par vairākiem miljoniem, bet eh, šāda elastība ir paredzēta un to mēs esam iekļāvuši arī mūsu atzinumā. Ir varbūt vairāk problemātiskas jomas, kuras varētu vairāk sakārtot, un, piemēram, Eiropas eh, policijas aģentūra, policijas birojas, tā darbībā varētu redzēt uzlabojumu. Runājot par SEPOL, Eiropas policijas akadēmiju, kura darbojasies kopš 8. gada. 8. gada budžetu revīzijas palāta budžetu izpildu neakceptēja. Jāsaka, šī akadēmija joprojām ir vājākais ķēdes posms un budžeta izpildē ir problēmas. Nākamais eh, Bramsilā esošā aģentūra izmantos patreizējās telpas. Runājot par Eirojust un arī Eiropas policijas, Eiropas Eurojust akadēmija. Eurojust budžeta izpildes apstiprinājuma. Mēs savā priekšlikumā vēlētos redzēt Eurojusta regulu. Runājot par narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru, runiet par 270 tūkstošu eiro neizmantotu līdzekļu, jo Šis centrs pārcēlās uz Lisabonu, bet nerada adekvātu risinājumu, ko darīt ar telpām iepriekšējā birojā, vai šīs telpas īrēt vai pārdot. Ceram, ka šis jautājums tiks atrasināts, jo mēs visi dzīvojam krīzes situācijā. Visbeidzot, par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju šeit problēma nav Tomēr ir vēl viens moments, ko vēlētos pieminēt. No tiesas ticu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs turpmāk veicot budžeta izpildes apstiprinājumu, balstoties uz revīzijas palātas teikto veikt tā saucamos iekšējos auditus, tā saucamos eksploatācijas auditus, jo mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodokļu maksātāja nauda, īpaši krīzes apstākļos, tiktu izmantota adekvāti un viedi. Aģentūrām ir nauda jāizmanto efektīvi un vēlreiz efektīvi. Un visbeidzot, vēlētos sirsnīgi pateikties mūsu komitejas sekretariātam Katings Hībers kundzei par mūsu lielisko sadarbību šo ziņojumu sagatavošanā. Paldies, prieksēdētāji kungs! Mēģināju būt lakonisks. Jā, jums tas izdevās, saka prieksēdētāji kungs. Paldies Papanikolau kungam par to, ka jums izdevās tiešām mūs iepazīstināt ar visiem šiem ziņojumiem. Jūs bijāt fiks! Par to jūs arī uzteicu. Un tāpēc mums ir palicis laiks uzklausīt komisijas teikto. Komisijas pārstāvi Jā, kundze sarkanajā. Makovejas kundze. Jā, lūdzu jums vārds. Thank you for giving me the floor and thank you to... Paldies referentam papā Nikolā kungam par ļoti līdzsvaroto ziņojumu. Komisijam. Nav komentāru par ziņojumu projektu kopumā, bet mēs gribētu darīt zinām savu viedokli par revīziju palātas atzinumu, kas attiec uz mums un vispārīgs apsvērums, kas ir pieminēti atzinumu projektā. Revīzija palāta ziņojuma 4. daļā komisija apsveic eh, revīzija palāta ziņojumu un pauž gandarījumu, ka nav ras atrastas neregularitātes transakcijās. Eh, tas nozīmē, ka minētais atbilst noteikumiem par atzinumu projektā minētajiem jautājumiem kopumā komisija pieņem zināšanai ieteikumus no referenta puses par pirmo jautājumu informācijas trūkumu. Revizija palāta ziņojumā, protams, tā ir revizija palātas kompetence, neatkarīgi no komisijas, lemt par audita metodēm un e, struktūru, kā tiek sagatavots gada pārskats pār palielināto e, saistību un maksājumu līmeni 2011. gadā. Komisija apstiprina, ka 2011. gadam iepriekšējie dati parādīja augstu uh, izmantošanas līmeni gan maksājumiem, gan saistībām, to 100% un tālāk par 18.02 daļu mēs Ar gandarību varam teikt, ka ieviešana sasniedz ap 97%, kas ir kas apliecina to, ka budžeta plānošana bija laba. Runājot par pēdējo jautājumu 2011. Eh, gada ziņojumu un uh, iekšlietu ģenerāla direkciju, Komisija norāda to, ka tiek tika ievēroti visi korektīvie pasākumi un tuvāko nedēļu laikā 2002. 12. gada ziņojuma ietvaros komisijas sniegs detalizētāku analīzi rezultātiem un arī šī rezervējuma izvērtēšana. Paldies, turpin priekšsēdētājs un tagad palūkosimies, vai ir vēl kāds no deputātiem, kas grib paust savu viedokli. Matie kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt kolēģi par sagatavoto lielisko ziņojumu. Un eh, redzot to, kā zāle iztukšojas pēc eh, E, iepriekšējā temata pabeigšanas gribu tomēr sacīt, ka mūsu e, šī brīža temats ir arī svarīgs, un žēl, ka e, klātesošos tas mazāk interesēja. Bet, nu labi, runājot par aģentūrām. Mēs varam būt gandarīti par to, ka revīzija palāta nav paudus nekādas iebildes aģentūru pārvaldības ziņā, bet arī Gribu piebilst, ka revīzija palāta katru gadu sagatavojot ziņojumu par aģentūram, šie pārskati ir aiz, kļūst aizvien plānāki. Piemēram, par pamatiesību aģentūras viņiem ir ļoti plāniņš, un katru gadu tiek sagatavotie uh, atzinumi un protesti budžeta kontrolas komitejā, bet nekas netiek darīts. 2010. gadā mēs atteicām SEPOL budžeta izpildi, jo šeit bija nopietnas problēmas, un vajadzētu tomēr norādīt, ka jaunais direktors ir pielicis nopietnus pūliņus, ir samazināti izmaksas, ir atrast iesaistīti pareizie darbinieki, pareizie kadri un arī par Eirojust runājot, un arī to tikko norādīja kolēģis, ka drīzāk pie vainas būtu nepiemērot juridiskā bāze. Kopumā aģentūra direktori vai, ļoti bieži tiek uh, viņiem uzlikt atbildību par sliktu pārvaldību, bet man šķiet, ka vajadzētu pārskatīt darb, darbošanās juridisko bāzi. Es jau to pieminēju arī budžeta kontrolas komitejā. Lai varētu tikt pārstāvēts arī komisijas ierēdnis ar konsultatīvu balsi, un tādā veidā varētu palīdzēt izvairīties no dažādām kļūdām. Šķiet arī, ka Sepolā tā bija, un ja tā, tas būtu noticis savlaicīgi, tad nekas slikts nebūtu noticis. Katrā ziņā gribu pateikties par paveikto darbu. Paldies, Maķie kundze, vai Vēl kāds grib izteikties no komitejas locekļiem? Ja nē, tad mēs eh, vēlamies pateikties Papa Nikolau kungam par kopsavilkumu un par ziņojumu projektu prezentāciju. Un tagad eh, vēlos ziņot, kā grozījumu termiņš ir noteikts uz 21. janvāri, tātad pēc divām nedēļām, pulkstēn 12. Vai visi to ir ņēmuši vērā? Tādā gadījumā mēs eh, esam tieši laikā, lai varētu sākt balsošanu gribu ziņot, ka ziņu, balsojums par ziņu projektiem notiks februāra beigās, 20. un 21. februārī. Ziņojums, eh, balsojums par atzinu projektiem, ko prezentēja Papa Nikolau kungs. Un tagad divi darba kārtības punkti tiek atlikti uz vēlāku laiku. And, uh...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

Just when we got started this morning. Kad mēs sākām darbu no rīta, sacīju pirmkārt eh, laimīgu jauno gadu, atkārtoju to vēlreiz tiem, kur to nedzirdēja, un otrkārt, ka ir jābūt balsošanas kartēm. Es redzu, ka vairāk deputāti it kā piedalās eh, balsošanā, bet viņiem nav elektroniskās balsošanas kartiņa. Tā tad eh, kāds vēlas piedalīties balsošanā un nav paņēmis līdzi elektroniskās balsošanas kartiņu, tad eh, lūdzu dariet man to zināmu. Tad mēs jūs varēsim skaitīt. Mēs jūs varēsim pieskaitīt vai ieskaitīt. Tā tad. I see four, nothing less. Four of you. Četriem nav karteņas. Nemaz nav tik viegli tad skaitīt jūs vienā vai otrā pusē, bet tagad sākam balsot. Mums ir tikai viens balsojams gabals. Tas ir Filipa Kleisa kunga ziņojums, kurām nav pašam līdz elektroniskā balsošanas kartiņa, vai vai? Tātad lūdzu dariet zināmu jūsu balsi par pret atturās, tie, kuriem nav, bet mēs sākam balsot par atzinuma projektu. Kolēģi, ievērosim lūdzu klusumu. Jo mazāk būs trokšņi, jo labāk mēs varēsim koncentrēties. Un tagad sāksim koncentrēties. Balsosim par atzinumu projektu migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālo nodrošinājumu koordinācijas ārējā dimensijā. Kā jau teicu, atzinuma sagatavotājs ir Filips Klejs. Ja vēlaties iepazīstināt ar atzinumu, nē, sākam balsot. Tad balsojam par atzinuma projektu. Sākam! Visi gatavi, visi priecīgi, nerunājam klusu, Pirmais grozējums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrais grozējums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Sestais ir atsaukts. Piektais ir atkrīt. Ceturtais atkrīt. Septītais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Astotais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Devītais grozījums par. Pret atturs. Man tagad nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par devīto grozījumu, lūdzu. Beidzam balsot. 11 par 31 pret noraidīts. Desmitais grozījums par pret atturs pieņemts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums 19 par pret atturas noraidīts. 13. grozījums un 20. vienādi par pret atturas pieņemts pieņemts. Grozījums. Aha, labi, pārbaudām. 13 un 20 pārbaudām elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 26 par 18 pret. Pieņemts. 21 un 22 kopā. Par. 21 un 22. Par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 Pārbaudīsim elektroniski. 27. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 28 pret 19 pār noraidīts. 29 par. Pret. Atturs pieņēmts. 30 par. Atvainojos. Div, 30. atkrīt, 31 atkrīt, 32 atkrīt, 33 par. Pret. Atturs noraidīts. 34 par. Pret. Atturs noraidīts. 35. Labi, jā, pieņemts bet pārbaudīsim vienalga. 34. grozījums sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot par 34. Jā, ir pieņemts atvainošana, piedošana. Pateicu nepareizi. 35 par. Pret. Atturs pieņemts. 36 par. Pret atturas pieņemts. 37 par pret atturas pieņemts. 28 un 38 par pret atturas pieņemts. 39 par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts. 40 par. Pret. Apturs noraidīts. 41 un 43 kopā par. Pret. Apturs pieņemts. 42 par. Pret. Apturs pieņemts. 44 par. Pret. Apturs pieņemts. 45 par. Pret atturs pieņēmts. 47 par pret atturs pieņēmts. 48 par pret. Ā, ah, labi, 46 pārbaudam, 46. 46 pārbaudām. Sākam balsot elektroniski. 46 par e, e, elektroniski. Beidzam balsot. 46 ir pieņemts. 47 par. Pret. Atturs pieņemts. 48 par. Pret. Atturs pieņemts. 49 par. Pret. Atturs pieņemts. 50 par. Pret. Atturs pieņemts. 51 par. Pret. Atturs pieņemts. Un tagad balsojam par atzinuma projektu kopumā ar grozējumiem. Sākam balsot elektroniski. Aktā jūs vēlaties izteikties, lūdzu. Paldies, priekse... atvainojos, saka prieksēdētājs. Jā, lūdzu. Es tikai vēlējos pateikt, prieksēdētāji kungs, ka ņemot vērā pieņemtos grozījumus, kuri ir būtiski izmainījuši šā teksta sākotnējo filozofiju un garu, es balsošu pret šo grozījumu un arī vēlētos mudināt citus deputātus balsot pret. Un es vēlētos, lai mans vārds tiktu vispār svītrots no visa šī ziņojuma sagatavošanas. Closed. 27 against. 27 pār 17 pret ziņojums ir pieņemts, bet mēs ņemsim vērā to, ka jūs vēlaties atsaukt savu vārdu, kas ir zem šī atziņuma. Un tomēr, Klēsa kungs, liels paldies jums par padarīto darbu. Ņemam vērā jūs teikt. We should be moving. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Liels paldies, kur piedalījās šajā svarīgajā ziņojumā. Un vēlreiz. Es vēlētos mudināt tos, kuri atstāj šīs telpas, darīt to klusiņām, jo tas mums lielā mērā palīdzētu iekonomēt laiku. Un tagad pārējām pie 18. punkta izskatīšanas. Runiet par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā. Eiropas eh, padomes eh, ziņojums. Makovei kundze ir referente. Lūdzu, vārds jums. Lūdzu, visi klusiņām ejiet prom no šīs telpas, lai Makovejs kundze var iepazīstināt ar savu ziņojumu. Makavejs kundze burtiski minūtīti vēlētos atgādināt visiem, kuri mani klausās, un arī visiem tiem, kuri ne, visiem deputātiem, ka šobrīd mēs izskatām ārkārtīgi būtisku dokumentu par cīņu pret noziedzību. Jo liela daļa kriminālu noziegumu tiek izdarīta, lai gūtu materiālu labumu un tāpēc direktīvas priekšlikums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā. Tas tika prezentēts pagājušajā gadā, 12. gadā, un nolūks ir pārskatīt juridisko ietvaru patreizējiem konfiskācijas noteikumiem, jo konfiskācija trešajām pusēm, mantas iesaldēšana un arī pārvedes un transakciju iesaldēšana būs noteikumu uzlabošana noteikti. Šis ziņojums, kur ir sagatavojusi Monika Luīza Makovei kundze, jau 2012. gada septembrī, un grozījuma iesniegšanas termiņš bija 13. decembris, un Pa to laiku padome arī ir vienojusies par kopīgu tekstu redakciju, un tagad uzklausīsim Makovejas kundzi par to, kāds ir status quo. Un tad spriedīsim par to, ko tā, darīt tālāk Makovejas kundze. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies, kolēģi, par interesi, kur izrādījāt šim dokumentam un par iesniegtiem grozījumiem. Es pati kopā ar kolēģi, eh, kolēģiem ēnrefentiem iesniedzu uh, grozījumus, uh, eh, veselu virkni grozījumu, lai stiprinātu noteikumus par uh, konfiskācijām bez sodīšanas un arī paplašināto konfiskāciju un trešās puses konfiskāciju, lai tā, šie veidi labāk kalpot organizētās noziedzības apkarošanai, tā pašā laikā atbilstu arī taisnīgas tiesas principiem. Šie grozījumi ir vērsti sekojošā virzienā. Pirmkārt, noskaidrojot faktu, ka konfiskāciju var piespriest tikai tieslietu iestādes, noskaidrojot, paskaidrojot, ka konfiskācija bez sodīšanas uh, var tikt veikta tikai tad, ja tiesa atzīst uh, saskaņā ar tiesas uh, apstākļiem, ka uh, līdzekļi ir iegūti nelegāli no kriminālām aktivitātēm. Treškārt ir jāatzīmē um, aizstāvības tiesības un labticība attiecībā pret trešajām pusēm. Ceturtkārt, dalībvalstīm ir jāveic likumdošanas pasākumi, lai cīnītos uh, pret fiktīvu uh, īpašumu norakstīšanu trešajām pusēm, lai izvairītos no iesaldēšanas vai konfiskācijas. Piektā kategorija uh, precizējot, ka uh, personai uh, ir tiesības uz aizstāvību procesa laikā. Seškārt uh, konfiskētajam īpašumam vajadzētu tikt izmantotam uh, noziedzības apkarošanas eh, projektiem vai citiem sabiedrības intereses projektiem. Kolēģi iesniedz arī citus eh, grozījumus, kuri skar galvenokārt izņēmumu situācijām, kurās nevajadzētu piemērot konfiskāciju, piemēram, gadījumos, ja šis pasākums skarto personu apgrūtinātu disproporcionāli vai ja viņš zaudātu visus savus li dzīves līdzekļus. Uh, Citi grozījumi attiecas uz uh, trešās puses konfiskācijām, ko varētu piemērot arī juridiskām personām. Arī te ir jārunā par tiesas rīkojumu konfiskācijā, lai pilnībā izmantotu pierādījumus, kas ir pieejami, pieņemot šo lēmumu. Daudzi grozījumi ļauj eh, izmantot sabiedriskā labā konfiskēto īpašumu, lai eh, nezaudētu eh, šīs vērtības un nepieļautu tālāku izmantošanu krimināliem mērķiem. Tie ir tie dažādie grozījumi, kas tika iesniegti par šo ziņojumu. Es un ēnu referenti mēs kopā izvēlāmies kopīgu pieeju par šo ziņojumu, tad mums ir vienots viedoklis un mēs labprāt panāktu tādu spēcīgu direktīvu par konfiskāciju. Tā skaitā arī šos konfiskācijas veids jau, ko minēja trešās puses un citu konfiskāciju. Un es ceru, ka mēs tikpat konstruktīvi varēsim turpināt strādāt, eh, kā strādājām, diskutēt par šo priekšlikumu un varēsim pēc iespējas drīzāk pieņemt šo priekšlikumu. Gribēju tikai sniegt eh, paziņojumu politisko grupu vārdā. Eh, balsojums Libē tiks atlikst uz 21. janvāri, uz 31. janvāri. Runātāji atvainojas, un tagad labprāt uzklausīšu kolēģu teikto paldies. Okay, thank you, Mrs. McAvey. Now we could be hearing from our shadow rapporteurs. Labi, tagad uzklausīsim ēnu referentus. Grazie, prezidente. Kolē... Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Vispirms gribētu pateikties referentei Makavai kundzei par paveikto darbu. Kā Eh, arī es, viņa arī ir eh, organizētās noziedzības īpašās komitejas locekli. Mēs zinām, cik svarīgi ir pieņemt šo direktīvu, lai um, tātad to mums arī lūdza pilsoniskās sabiedrības pārstāvji uzklausīšanās. Tagad uh, ir runa par to, ka uh, kā noziedzīgi iegūtus līdzekļus leģitimizēt. Mums ir jāstiprina cīņa pret organizēto noziedzību. Mums, kā Eiropas parlamentam, ir jālabo uh, komisijas piesardzīgā pieeja un jārada tādi patiesi instrumenti noziedzības apkarošanai. Un tad kopā ar Makovejas kundzi mēs iesniedzām uh, grozījumus, lai stiprinātu šo projektu. Gribētu nosaukt tikai atsevišķus punktus. Um, 93. grozījums šeit bija paredzēti papildus konfiskācija um, un, piemēram, ja cilvēkam ir vairāk īpašuma, uh, nekā tas legāli būtu iegūstams no viņa darbības. Un tad eh, bez iepriekšējas sodīšanas konfiskācija, tas ir par 5. āpāntu 104. grozījums šeit, eh, tieslietu iestādēm valstī ir iespēja konfiscēt, eh, neveicot iepriekšēju sodīšanu. Piemēram, ja ir runa par uh, cilvēku, kas tiek apsūdzēts noziedzīgās darbībās, un tas Itālijā jau pastāv, piemēram, citās dalībvalstīs arī šeit var eh, noteikt eh, attiecīgus eh, noteikumus, lai var konfiscēt aktīvus bez iepriekšēja sprieduma. Un tad runājot par šo Tātad 107. grozījums parāds, ka atsevišķās dalībvalstis eh, var pieņemt eh, noteikumus, eh, izējot no pastāvošās prakses, lai nodrošinātu, ka iegūtie līdzekļi tiktu izmantoti attiecīgiem mērķiem, piemēram, noziedzības apkarošanai vai arī sabiedriskiem projektiem. Ir svarīgi arī, lai pilsoniskā sabiedrība uh, saprastu, redzētu, ka uh, tiešām ir vērts cīnīties pret organizēto noziedzību. Ir dažādi sociālie kooperatīvi Itālijā, kas uh, šos uh, īpašumus var izmantot savā darbā, tos, kas ir konfiscēti. 104. un 105. un 125. Uh, grozījums parāds attiecīgas noteikumus kad ir runa par trešo personu īpašumu konfiskāciju, ja tās ir zinājušas vai ja tām bija jāzina, ka šie īpašumi ir noziedzīgi iegūti. Šīs e, vērtības varbūt e, tās viņi saņēma bez atlīdzības. Un e, šeit ir jārunā arī par īpašumu apjomu. Un dalībvalsts tiek aicinātas veidot kriminālu vajāšanas pasākumus attiecībā pret uh, tiem, kas pieļauj šo fiktīvo īpašiem tiešību nodošanu. Latfords kundz, vai jūs gribētu izteikties? Jā, priekšsēdētāji, es neesmu mūsu grupas ēna referente, bet es gribētu izteikt dažus komentārus. Es iesniedzu virkni grozījumu, apmēram 12, un uh, Tie būtu iedalām divās kategorijās. Pirmkārt, lai precizētu, ja paskaidrotu, jo šeit ir priekšlikums, kas ir balstīts uz krimināltiesību pamatu, bet dažām dalībvalstīm ir civiltiesiskās pionvaras to pastāvošās likumdošanas ietvaros. Un līdz ar to esmu iesniegusi grozījumus, piemēram, jauns apsvērums, lai precizētu to, ka direktīva uh, skar tikai uh, kriminālu tiesību uh, ietvaros noteikts konfiskācijas pasākums un neskar civiltiesiskas normas. Un arī, lai precizētu, ka tad, lai atzītu, kā tas ir 91. manā grozījumā minēts, ka šīs noteikums, šie noteikumi uh, neatiecas uz dalībvalstīm, kurām jau ir eh, civiltiesībās noteikti noteikumi, ka var veikt konfiskāciju bez krimināla sodīšanas. Vienkārši, lai skaidri parādītu, ka pastāvošie nacionālo likumdošanu pasākumi, kas ir civiltiesību kontekstā pieņemti, eh, ka tie eh, varēs turpināt pastāvēt. Un uh, lai dalībvalstis varēs uh, uh, turpināt uh, ievērot un piemērot šos noteikumus, kas attiecas uz īpašumtiesību nodošanu civiltiesību ietveros. Un ja tādu noteikumu nav, tad var izmantot šo instrumentu, um, nododot īpašumtiesības bez spriedumu citi grozījumi, ko es esmu iesniegusi, es ar tiem centos uh, nodrošināt uh, to, ka mēs neatsakāmies no saprātīgām uh, robežām, saprātīgām uh, drošības tīkliem. Šis parlaments ir strādājis pie dažādiem pasākumiem, tie ir pieņemti. Uh, Un ir dažādi pasākumi šajā jomā, un nebūtu konsekventi, ja parlaments uh, neņemtu vērā un nenodrošinātu to, ka cilvēki, kur saskars ar konfiskācijas rīkojumiem, Eh, tātad viņiem būtu jānodrošina pietiekama juridiskā aizsardzība, un tāpēc 138. grozījums, ko iesniedzu, kas prasa dalībvalstīm veikt attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka attiecīgajām personām ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, pirms tiek pieņemts galīgais lēmums par konfiskāciju, tostarp iespēju izmantot tiesko pārstāvību, lai saglabātu savas tiesības. Es ceru, ka jūs varēsiet šo manu grozījumu atbalstīt. Un 143. grozījums. Tur ir runa par dalību valstīm, kam jādod uh, apsūdzētiem vai notiesātiem iespēju apstrīdēt konfiskāciju neatkarīgā tiesu iestrādē. Un es domāju, ka arī šeit uh, tas vienkārši ir, lai uh, konsekventi rīkoties, rīkotos, um, īstenojot, turpinot īstenot tos pasākumus, ko esam jau pieņēmuši agrāk. Es ceru, ka komiteja varēs atbalstīt šos grozījumus vai kaut ko līdzīgu šiem grozījumiem. Un tad vispēcot gribētu minēt 147. grozījumu, ko es iesniedzu, un tur es vienkārši piedāvāju tekstu grozīt, eh, tā kā vēl eh, šis C pasākums nav pieņemts, tad ir eh, dīvaini šeit teikt, ka cilvēkam jātiek pārstāvētam eh, tiesā, ka viņam ir tiesības uz aizsardzību. Tad es šo to eh, es mainu, ka viņam ir tiesības uz aizstāvību, ka viņu aizstāv advokāts, nevis ka viņu jāpārstāv advokātam. Es domāju, ka Maklēkons to varēs pieņemt. 153. grozījumā es piedāvāju to, ka tiesai vajadzētu uh, apsvērt, vai uh, personas uh, uh, iztiks līdzekļi tiešām tiktu pilnībā atņemti, ja veiktu šo konfiskāciju. Tas nozīmē, ka cilvēkam vajadzētu atkal pievērsties kriminālajai darbībai. Uh, Tātad šeit nerunājam tikai par cilvēktiesībām, bet vienkārši par uh, tādu saprātīgu iespēju cilvēkam pelnīt iztiku tiesiskā veidā, lai viņš atkal nepievērstos kriminālām darbībām. Tāpēc es gribētu lūgt Makovai kundzei apsvērt šo punktu. Un viņi varbūt varētu arī uh, paraudzīties uz maniem grozījumiem, tos izvērtēt, vai viņi tos var pieņemt. Paldies! Paldies, Tavarašs kungs, lūdzu! Senhor Presidente, em primeiro lugar. Paldies. Priekšsēdētāji gribu pirmkārt pateikties eh, referentē Makovejai par eh, konstruktīvo dialogu un par sadarbību. Šī ziņojuma sakarā tāds mums bija un gribu pateikties arī ēnu referentiem kuri pārzina šo tematu un kuri apzinās to, cik būtiski ir izveidot šādu instrumentu. Mēs piekrītam, ka tas ir nepieciešams, mēs apzināmies, ka tās sabiedrības daļas, kas eh, ir upuri no nu, organizētai noziedzībai, cieši taiskaitā arī no netiecšās eh, ietekmes. Tas nozīmē, ka šādi resursu novirzīšana varētu tikt izmantota attiecīgās kopienas interesēs. Par konfiskāciju runājot, kā to īstenot un kādā veidā, tas ir pirmkārt, otrkārt, ko darīt ar konfiskētajiem, konfiscēto mantu. Es saprotu, ka mēs visi piekrītam, ka ir vajadzīgs harmonizēt likumdošanu, ka ir jāparedz eh, piemērotā juridiskā bāze, lai novērstu noziegumus. Varētu būt domstarpības eh, vai dažādi viedokļi par to, eh, kādas ir perspektīvas un kādi ir līdzekļi, lai mēs nonāktu līdz šiem kopīgajiem mērķiem. Manas grupas un īpaši mana konkrētā nostājos mēna referents ir tāda, ka vajadzētu rast lielāku telpu dialogam un sameklēt eh, konsensu attiecībā uz pamatiesību ievērošanu. Nevajadzētu nonākt situācijā, ka mēs pieņemam likumus Eh, pārkāpjot zināmas juridiskas robežas, kas ir jārespektē, piemēram, nevainības prezumcija, kas ir tiesiskas valsts pamatpilārs, un domāju, ka ir veids, kā var organizēt ziņojumu, ņemot vērā ne, nevainīgumu prezumcijas principu. Domāju, ka vairāk grozījumi, tā skaitā, ko pieminēja arī Barcelīni kundze. Es eh, gan pamatā piekrītu Barcelīno kundzei, gan politiski, gan loģiski, bet es domāju tomēr, ka šie grozījumi būtu jāformulē citā veidā, tāpēc, ka, manuprāt, ir pārsteidzoši veikt konfiskāciju atkarībā no personas dzīvesveida vai sociālās bīstamības. Tas varētu radīt man problēmas. 45. grozījums, kur tiek norādīts, ka pastāv iespēja, ka ir iespēja konfiscēt bez notiesājošas sprieduma. Eh, esmu neizpratnē šo eh, spriedumu sakarā, bet drīzāk tas ir līdzekļu nevis mērķu veids. Es varbūt esmu pārāk, eh, esmu pārāk tālajošs, bet attiecībā tālāk uz konfiscēto smantas realizāciju mums ir 52. grozījums kur ir norādīts, ka pilsonim ir pašam jādod iespēja piedalīties eh, lēmumu pieņemšanā par konfiscētās mantas eh, izmantošanu. Tādā veidā mēs varētu pievienot proaktīvāku pieeju. Tā ir tiešā demokrātija. Un, piemēram, runājot par dažādu uh, konfiscēto aktīvu izmantošanu, es domāju, ka mums ir šis jautājums jārisina rūpīgāk. Parlamentā mēs uh, varētu piedāvāt, kā šajās konfiscētajā mantā uh, Eh, to varētu izmantot, lai veidot dažādus pilotu projektus, ko mēs varēsim noteikti, piemēram, piešķirt prioritāti tiem reģioniem, kas ir upuri nu, organizētajai noziedzībai, lai parādītu, ka attiecīgās kopienas var organizēties un veidot eh, tādā veidā pievienot vērtību. Tas būtu 53. nevis 52. Groz, grozījums runātājs saka. Un visbeidzot, ja šādas konfiskācijas vezes seja crime que prejudique comunidades. Tiek balstītas uz uh, atti, uh, uz kopienām, kas dzīvo pamatā ārpus Eiropas Savienības, tad mums tomēr ir jādomā, kā mēs varētu atgriezt naudu tiem, kas ir cietuši, pat ja tie dzīvo trešajās valstīs. Lūk, un es uh, vēlos pateikties referentiem un domāju, ka ir paveikts liels darbs un labs darbs, un mums uh, izdosies kompromi formulēt kompromisu grozījumus. Kirkop kungs. Pavisam īsi. Pirmais, ko vēlējos pateikt, ir tas, ka par šo jautājumu runājot, vissvarīgākais, vismaz no mana viedokļa raugoties, ir tas, ka mums ir jābūt savstarpējai atpazi atpazīšanai konfiskācijas orderiem Eiropā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie tiktu atzīti visā Eiropā. Otrs, ko vēlējos piebilst kamēr juridiskie dienesti vienojas par to, ka tas ir saistīts ar kriminālu kodeksu, Piekrīt Lutfordas kundas teiktajam, atbalst 91. grozījumu, jo ir ārkārtīgi būtiski, lai tajās valstīs, kurās darbojās tāda sistēma, kur galvenais ir civil likums, lai mēs neuzspiestu mūsu noteikums šādām valstīm, kur vadošais ir civil likums. Un būtu ārkārtīgi grūti piespiest šīs valstis piemērot kriminālu kodeksu tādās jomās, kurās līdz šim ir ticis piemērots civil kodeks. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un eh, vēl jau svarīgāk tas ir tāpēc, ka, ja mēs visi atbalstītu 91. grozījumu, tad tas arī to nozīmētu. Svarīgākais šim ziņojumam tiešām ir savstarpējā konfiskācijas ordera atzīšana. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vielen Dank! Paldies! Vispirms es gribētu vēlreiz uzteikt referenti. Viņi tiešām ir ļoti aktīvi strādājusi. Gribēju tikai norādīt, ka tomēr eh, ļoti piesardzīgi ir jāpieiet šim jautājumam. Konfiscēt bez iepriekšējas notiesāšanas un arī šī paplašinātā uh, konfiskāciju un no trešajām pusēm konfiskāciju. Tās ir tik jūtīgas jomas, ka mums ir ļoti jāuzmanās, kā nepārkāpt tos principus, kas mums ir, piemēram, nevainības prezumcija, tiesības uz īpašumu, taisnīgas tiesas tiesības un konfiskācija bez notiesāšanas var notikt tikai ļoti ierobežītos atsevišķos gadījumos, jo pretēji jā, gadījumā tas pārkāptu eh, krimināla tiesību principus un arī nevainības prezumciju. Un šajā gaismā gribētu minēt uh, 36. sārs Latvārds grozījumu, kuras tiešām atbalstu. Šeit tiek uh, speciāli uzsvērts, ka šeit ir runa par krimināltiesiskiem konfiskācijas pasākumiem un ka tas neatiec uz civiltiesiskiem pasākumiem. Izskatot grozījumus, konstatēju, ka daudzi grozījumi e, attiecas uz vieniem un tā pašiem punktiem, pat ja tie ir no dažādām politiskajām grupām. Man šķiet svarīgs 46. grozījums. E, šeit komisija e, nebija paredzējusi tādu īpašu stingrību un šeit eh, var gadīties, ka sekas ir neproporcionālas, un tāpēc eh, man šķiet, ka šāda klauzula ir nepieciešama par smagākiem gadījumiem, jo īpaši, ja pasākums neproporcionāli uh, apgrūtina apsūdzēto vai cietušo, un ja tas arī upurs var ietekmēt. Uh, Otrs punkts, 4. un 5. pāns, kur ir runa par paplašināto konfiskāciju un konfiskāciju bez sprieduma. Šeit mums ir jābūt ļoti precīziem, un šobrīd man tomēr šie panti šķiet ļoti nepilnīgi formulēti. Gan šī paplašinātā konfiskācija, gan arī konfiskācija bez iepriekšējas sprieduma uh, Mums šeit ir jāpaturprātā īpašuma garantija un jāievēro visi konstitucionālie principi. Tāpēc es gribētu piedāvāt formulējumu, saskaņā ar kuru konfiskāciju var veikt tikai tad, ja tiesa, balstoties uz konkrētiem faktiem un pēc tam, kad ir izmantoti visi pierādījuma līdzekļi, par to ir pārliecināta, ka tas ir jādara. Un, piemēram, ja tiek konfiscēti līdzekļi, kas ir iegūti no uh, kriminālam aktivitātēm, un ka uh, aizdomās turētā vai apsūdzētā persona būtu tikusi uh, nosodīta, tātad viņai teiktu piespriezt spriedums, ja būtu bijusi tiesa. Vēl iesniedzu Eh, grozījumus, kas apkopo 7. pāns 1 un 2 punktu, cerot, ka tas visu saīsnās. Un Luīša Tavāreš tikko minēja arī eh, to, ka daudzi domā par to, kā tiek izmantot šie konfiskētie īpašumi. Es uzskatu, ka šis jautājums nekādā gadījumā neietilp šīs direktīvas aptvērumā. Manuprāt, šeit ir jānosaka minimālie standarti, uh, par uh, konfiskācijām, kas tiek veiktas uh, krimināla likuma sakarā, kontekstā, bet uh, runāt par to, kā šos uh, īpašumus izmantot, tas nav šeit jādara. Uh, Vācijā tos izmanto, lai atlīdzinātu upuriem zaudējumus, piemēram. Šeit priekšlikumi arī ir līdzīgā garā, bet uh, es domāju, ka uh, katrai dalībvalstī vajadzētu katrai izlemt galu galā, kā tā izmantos šos iegūtos līdzekļus, kā tos sadalīt vai tam līdzīgi. Un Eiropas uh, budžeta konsolidācija nekādā ziņā nebūtu jāmin kontekstā ar uh, īpašumu konfiskāciju, jo te taču ir runa par tādām uh, tiešām pamattiesībām, uh, kurās mēs tagad iejaucamies. Vēbers kundze, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi, jo es negribu atkārtot uh, tās lietas, ko kolēģi jau pateica. Bet priekšsēdētāji nav nekādu šaubu, ka jaunā, nopietnā uh, noziedzība, pārobežu noziedzība prasa, lai mēs ieviestu jaunus instrumentus, lai pret to cīnītos. Uh, un mums vajadzētu iet šajā virzienā. Tajā pašā laikā mums jābūt ļoti piesardzīgiem to darot, jo, ja mēs tādi nebūsim, tad mēs varam uh, pazaudēt visu, ko esam sasnieguši Eiropā, Eiropas Savienībā kopš 50. gadiem. Un arī uh, ar visu cilvēktiesību tiesas jurisprudenci. Uh, ir vajadzīgi noteikumi, bet tiem ir jābūt ļoti skaidriem, jo ja tie tādi nebūs, tad paši uh, tiesneši nevarēs tos piemērot un būs problēmās un uh, varētu būt uh, virkne spriedumu ne tikai valstīs, vienā valstī, bet visās Eiropas Savienības valstīs. Šī komiteja prasīja pamatiesību aģentūrai sniegt atzinumu par šo jautājumu Daudz no grozījumiem, kas tika iesniegti, manuprāt, ir uh, saskaņā ar šo te ziņojumu, ko sniedza pamatiesība aģentūra par šiem priekšlikumiem. Jo procedurālās tiesības, kas šeit ir norādītas, un kur ir norādītas uh, problēmas, uh, ir pamatiesības, kuras kā tādas aizsargā uh, Eiropas likumdošanu, kad mēs runājam par nevainības prezumciju vai tiesībām uz aizstāvību, kas ir saistīts arī ar tiesībām uz taisnīgu tiesu, nebisim idem. Ļoti svarīgs aspekts uh, tiešām ir proporcionalitāte. Mums jānodrošina, ka lai uh, kad vien šis pasākums eh, ir atļauts eh, to izmantot, eh, tad tas, tas ir jāpamato ar ļoti bū, būtiskiem um, pierādījumiem, jo ja mēs iztaisīsim vienu izņēmumu šodien, tad uh, tas tā var turpināties, un pēc 20 gadiem mēs pamodīsimies uh, um, pilnīgi citā pasaulē. Es arī iesniedzu virkni grozījumu, uh, Tie ir diezgan līdzīgi citiem kolēģi, citu kolēģu e, grozījumiem, un tas varētu atvieglot mūsu darbu tālāk. E, pateicos referentei par viņas darbu, e, un es ceru, ka gal galā varēsim nonākt pie laba kompromisa, strādāt pie grozījumiem. Būtu labi, ja ziņojums galu galā atspoguļotu uh, visu politisko grupu uh, domas, idejas, nevis tikai kaut kādu viedu ideoloģisko dimensiju, jo ir svarīgi, kā jau es teicu, cīnīties uh, uh, pret uh, nopietnu organizēto noziedzību, bet arī, protams, par pamatiesībām. Thank you. Madam Mathieu. Paldies. Nākamā runāt. Eh bien, Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti svarīgs teksts ir mūsu priekšā. kurš arī mm, turpina Krim uzsākto darbu, un arī Lība pieprasīja, lai tas tiktu likt uz balsojumu pirms pagājušā gada pēdējās plenārsēdes, un vairāki arī nosošiem kolēģiem strādā Krim komitejā kopā ar mani. Un būtu varbūt noderīgi jums pastrādāt kopīgi ar mums Krim komiteja, un tad nebūtu vienāda pieeja šim tekstam. Un arī redzam, ka Borsalīno kundze un Makovejs kundze nav ar to pašu pieeju kā citi no jums. Un varbūt rodas vēlēšanās tekstu padarīt stingrāku. Tajā pašā laikā paturot spēkā nevainīguma prezumpciju. Protams, man nav bijusi stažēties citu valstu tiesās, bet Francijā man nešķiet, ka ciet, tiesneši strādā citādi, kā respektējot e, nevainīguma e, prezumpciju. Es e, Nesūdzos par Francijas eh, tiesām, bet kad mēs redzam mafijas aktivitātes Eiropā un pat ārpus Eiropas, man šķiet, ka varētu tomēr tekstu padarīt stingrāku un eh, mantas konfiskāciju un iesaldēšanu paplašināt, jo tad, kad mēs dzirdam, nu jau man šķiet sešus mēnešus, uh, dzirdam, ka ir uzklausīšanas ekspertiem, kriminologiem, Eiropol, Olaf un citam, un redzot mazliet šīs mm, pārnacionālās mafijas aktivitātes, tāds tik tiešām ir par ko bažīties un viens no kriminologiem norādīja, ka terorisms, terorismu upuri Eiropā ir daudz mazāk nekā organizētās noziedzības upuri. Kāpēc ir šāda aktivitāte Eiropas Savienībā? Tas ir naudas dēļ. Nevajag, nevajag kļūdīties, tas viss ir tikai naudas dēļ, un lai iegūtu mantu, un ja mēs. Uh, Nestrādāsim, lai šo mantu konfiscētu, tad ko var darīt citu, lai cīnītos pret mafiju. Protams, ka ir jārespektē persontiesības un pamattiesības. Un arī pastāv nevainīguma prezumpcija, bet ko var darīt citu, kad šodien, kad mūsu priekšā ir teksts, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un mafiju, mēs E, sakām, e, nedarbosimies, neko nedarīsim, aizstāvēsim mafiju. Tas ir pilnīgi nepieņemami, bet tas šķiet e, pa, izpaužas vairākos pantos. Es piekrītu, ka ir jācīnās pret mafiju un kaut kas ir jādara komisija nāk klajā ar vienu tekstu, šķiet, ka mums varētu būt interesants likumdošanas rīks, un visbeidzot mēs E, ceļa vidū ņemam un apstājamies. Tik tiešām es jūtos vīlusies. Ja nav e, drosmes e, iet līdz galam, tad es jūtos tiešām vīlusies. Gribu pateikties referentiem, ēnu referentiem un ir jāstrādā pret mafiju ar likumiem. Paldies! Paldies, Botskurts, kundze, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribu pateikties eh, un uzteikt Makovejas kundzes lielo darbu šajā ļoti svarīgajā dosijē. Es arī iesniedzu dažus grozījumus, bet gribētu atbalstīt eh, Matie kundzes sacīto. Ir būtiski, lai sistēma darbotos un lai varētu rīkoties taustāmā veidā, bet grozījumi, kā jau to norādīja vairāk kolēģi, uzstāj uz to, lai izņemtie, iesaldētie vai konfiscētā manta uh, kalpot upuru eh, interesēs. Domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs jau to pasvītrojam runājot par cilvēku tirzniecību. Šis jautājums atkārtojas atkal. Otrais eh, jautājums. Uh, tas attiec ne tikai uz, jātiec, tam jātiec ne tikai uz e, fiziskām, bet arī uz juridiskām personām, kuras nedrīkst būt pasargātas. Un visbeidzot, ja mēs vēlamies rīkoties eh, efektīvi mērķu sasniegšanā, tad ir ārkārtīgi būtiski sadarboties starp fiskālajām policijas un tiesu instancēm. Tas ir vienīgais veids, kā atklāt noziegumus un atrast eh, slēpt mantas slēpšanas gadījumu. Visā pārējā piekrītu e, referentei un grozījumiem. Vai vēl referenti vēl gribēja ieteikties? Es e, gribu pateikties kolēģiem par uzstāšanos. Visas uzstāšanās bija ļoti interesantas. Un neviens neapstrīda ikvienu pamatiesības, ne, ne tikai noziedznieku, bet sabiedrības eh, eh, pamattiesības. Un mm, gribu norādīt, ka balsojuma datums eh, ir noteikts uz 31. janvāri, bet sociāldemokrāti sanāk kopā triestā, tāpēc sociāldemokrātu pārs deputāti nevarēs balsot. Ko mēs darīsim šajā 31. datumā? Visa grupa būs triestā. Es runāju par sociāldemokrātiem. Sí, propio vero. <laughs> propio vero. sí, sí, sí, sí. Nosotros recuerdo que habíamos Mums, jā, tik tiešām ir šī sanāksme triestā tekstā, par to ir jāpārdomā, un pirms es dodu vārdu vēl ar referentiem, e, gribu dot vārdu komisijai. Nē, tavarēšu kungs, es ar gandarījumu redzu, ka visi vēlas respektēt pamatiesības, bet nevaru piekrist E, jautājumu par sociālu konfiscētos mantas izmantošanu. Es domāju, ka ja mēs vēlamies veidot sofisticētu, proaktīvu cīņu pret organizēto noziedzību, tad ir jādomā par šo, e, šīs mantas izmantošanu, jo atsevišķās kopienās, kur organizētā noziedzība ir iesakņujusies dzīves stilā, kulturāli un vēsturiski. Tā cīņa, kas ir īstenojama, ir ne tikai tiesiska un, un uh, policijas, bet arī jūs vēlaties mainīt šo dzīves stilu un norādīt pilsoņiem leģitīmu iespēju izmantot šos, šos līdzekļus. Es domāju, ka tā ir daļa no noziedzības apkarošanas. Un aicinu padomāt šajā virzienā. Tālāk arī gribu norādīt, ka tad, kad mēs uh, runājam par Eiropas fondu, kas būtu eh, veidots no daļas, eh, no daļām no konfiscētās mantas. Mēs nevaram šeit lūgt Eiropas Savienībai rīkoties, eh, pieņemt likumus vai veidot policijas juridisko sadarbību, un tad pēc tam visi šie Eiropas darbības sadarbības uh, Eh, konfiscētie līdzekļi eh, nonāktu dalībvalstīs. Varētu daļa no tiem tikt izmantot Eiropas fondā, un Eiropas pilsoņi izprastu, ka sociāla izmantošana atgriež atpakaļ tos attiecīgajā kopienā, gan vietējā, gan valsts, gan tra pār transnacionālā līmenī. Paldies, es pareizi saprotu, turpin priekšsētētājs komisijas pārstāvis arī varētu komentēt eh, pašreizējo situāciju. Lūdzu, vārds jums tagad. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, ka dodat vārdu komisijai. Vispirms vēlētos pateikties referentei un ēnu referentiem un pārējiem Liba komitejas deputātiem par aktīvo līdzdalību šā dokumenta sagatavošanā. Diskusijās jau parādījās tas, ka viedokļu dažādība joprojām eksistē, un parādījās arī tas, ka komisija mēģina tekstu piemērot dažādajām dažādajiem viedokļiem. Protams, dažādās dalību valstīs eksistē dažādas sistēmas, un tomēr komisija vēlas izveidot instrumentu, kas tiešām sniegt pievienoto vērtību no Eiropas viedokļa raugoties. Un, protams, ir svarīgi izvērtēt, kāds ir mūsu galvenais mērķis, un tas ir apkarot organizēto noziedzību pāri Eiropas Savienības dalību valstu robežām. Uh, Un aizsargāt mūsu iedzīvotājs, jo viņa drošība ir viena no pamatiesībām. Vairākas tēmas, kuras vēlētos pieminēt, bet nepieskaršos tām gari. Vispirms 66. grozījums, 67. un 68. Komisija vēlētos uzsvērt, ka konfiskāciju nevajadzētu piemērot tikai un vienīgi noziegumu gadījumos, bet saskaņā ar starptautiskām konvencijām konfiskācijas var piemērot arī tādiem gadījumiem, ja, eh, ja īpašums ir ticis ieguldīts arī citos, ne tikai ar noziegumu saistītos, saistītos aktīvos. Runājot par juridisko pamatu konfiskācijai, tad konfiskācija ir soda mērs. Vienlaicīgi komisija uzskata, ka ir jābūt iespējamai tādai situācijai, ka konfiskācija var piemērot arī citu, ne tikai kriminālu vajāšanas gadījumos. Un mēs uzskatām, ka konfiskācijām nevajadzētu runāt tikai un vienīgi gadījumos, kad notiek krimināla vajāšana. Tas ir ļoti būtiski konfiskācijas kā instrumenta efektivitātei. Vēl komisijai ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka mēs vēlētos redzēt arī sekojošo. Tā saucamais bez notiesājoša sprieduma konfiskācija, tas ir 4. un 90. grozījuma, tātad konfiskācija bez notiesājoša sprieduma var tikt piemērot arī bez krimināla vajāšanas. Runājot par to, ka konfiskācija tiek piemērota arī tādos gadījumos, kad krimināla vajāšana netiek turpināta vai nav piemērota. Uh, Tas balstās arī uz līguma atrunātajiem punktiem. Komisijai ir zināmas bažas arī par tādiem grodīju, grozījumiem, kuros runa iet par pilnu pierādījumu nastu konfiskācijas gadījumos. Tas nozīmē, ka konfiskācijas jēdziena paplašināšana, kura lielā daļā dalību valstu šobrīd jau tiek īstenota, tiktu iekļaut arī Eiropas Savienības likumdošanā, jo šobrīd Eiropas līmenī konfiskācija nav atrunāta tādā nozīmē. Komisijai ļoti būtiski liktos tieši runājot par konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma. Komisija uzskata, ka grozījums kurš pieļautu situāciju, kur NCB netiks pievēr, piemērota, Tas radītu nepareizu priekšstatu iedzīvotājiem un iesaistītajām pusēm, tātad tas radītu pārliecību, ka var būt krimināli sodītais, pret kura mantu sabiedrībai nav nekādu pretenziju. Ņemot vērā ierobežoto laiku, detaļās vairāk neiedziļināšos, vēlētos tikai uzsvērt, ka komisija no tiesas tic un cer, ka parlaments kā šīs direktīvas ziņojumu papildinošs sagatavotājs iestāsies par kriminālu situācijas uzlabošanu. Un, protams, mēs runājam par jēgu. Un no šāda viedokļa raugoties, mums vajadzētu nodrošināt adekvātus kritērijus konfiskācijai. Šeit arī beigšu. Vēlētos pateikties, ka devāt vārdu komisijai un ar prieku turpināsim piedalīties diskusijās un sadarbībā ar parlamentu ceram, ka šo sarunu rezultātā mums izdosies sagatavot direktīvu, kas tiešām izmainītu situāciju. Īrijas prezidentūra, vai jūs vēlaties šeit ko teikt, lūdzu? Paldies, prieksēdētāja kungs! Es arī būšu lakoniska. Komisija, protams, zina, ka padoma ir vienojusies vispārīgos vilcienos par direktīvas tekstu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs dosjē īrijas prezidentūrai un īpaši tas ir svarīgi arī aizsardzības un tieslietu ministriem. Un es zinu, ka komisija pie šā dosjē strādās turpmākajās nedēļās. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ar parlamentu ir izdevusies tik laba sadarbība un vēlētos uzsvert to lielisko darbu, ko ir panākusi referenta un pārējie komitejas deputāti. Patreizajā situācijā es vēlētos pateikt vienīgi to, ka īrijas prezidentūra uzskata šo par prioritējumu jomu, un mēs vēlamies panākt ar jums vienošanos šajā dokumentā pēc iespējas ātrāk. Paldies, un tagad vārds Makovejs kundzei. Jūs esat pierakstījusi visus, kas diskusijās izskanēja. Un eh, tiešām jums ir mūsu pilnīga uzticība. Un eh, Borsalino kundze jau teica, jā, ir paredzēta vienošanās, jo sociālistu grupa pilnībā vēlas doties 30. un 31. janvārī uz Triesti. Un kā mēs varam apmierināt arī sociālistu grupas vēlmes? Jo, protams, sociālistu grupas vēlme braukt izbraukuma sēdē, ir jāakceptē. Un sociālisti tātad 30. 31. Liba komitejas sēdē nepiedalīsies. Makovejs kundze, jums ir vara rokās. Ko darīsim? Paldies! Jā, mēs visi varētu jums doties līdz uz triesti un tur arī balsot par šo ziņojumu. Protams, ka mēs ar sekretariātu vienosimies, kāds lēmums par datumu būtu pieņemams visiem. Bet tagad pāris komentāru. man un Borselīnī kundzei un Alfāno kundzei vissvarīgākais šajā direktīvā būtu tas, lai konfiskācija bez notiesājoša sprieduma tiktu adekvāti atrunāta, kā arī konfiskācija trešajai pusēji jo konfiskācija pēc krimināla notiesāšanas, kas attiecās tikai un vienīgi uz kriminālu balsoties uz krimināliem pierādījumiem, tad e, izskatās, ka tas attieksies lielā mērā uz kriminālajām organizācijām, bet ar to vien nepietiek. Tāpēc es teicu, ka vissvarīgākais šajā direktīvā būtu runāt par konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma. Nākamais Matju kundze un arī pārējās jau to pieminēja. Vēlētos izteikt arī personīgu viedokli. Piemēram, tā sistēma, kur darbojās apvienotajā karalistē un īrijā, kur ir tā saucamā civillikumā paredzētā konfiskācija. Mēs varam varbūt runāt par to, ka jā, darbība ir bijusi kriminālas dabas, un tomēr lieta tiek izskatīta civila pēc civila likuma. Protams, dalību valstīs likumi atšķirās. Tas ir visiem skaidrs un neviens to neapšauba. Daudz kolēģi, protams, pieminēja savas dalību valsts spēkā esošo sistēmu, bet mūsu lomā jau vajadzētu būt rast labāko piemērojamo risinājumu visām dalību valstīm, savienībai. Protams, ka mēs nevaram ņemt vērā ziņojumā pilnīgi visas dalību valstīs darbojošās uh, tiesību, tiesību sistēmas. Mums ir jārunā par to, kā atrunāt konfiskāciju organizētas noziedzības gadījumos. Un jā, būs dalība valsts, kurām būs jāpamaina tajās esošā likumdošana. Par garantijām. Nav šaubu, ka jau kāda konfiskācija, vai tā būtu bez notiesājošu spriedumu vai ar, jau kuru, jebkuru konfiskāciju ir jāveic tiesības sargājošai iestādai un par to ir jālemj tiesā. Mēs, protams, varam diskutēt par to, bet jā, jau sākumā visiem bija skaidrs, ka tā tas būs un tā tas ir. Un līdz ar to tiesas nolēmumam ir jābūt balstītam uz godīgu izmeklēšanu. Kolēģiem vēlētos vēl paziņot, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa jau vairākos gadījumos ir lēmusi, ka konfiskācija balstoties uz civilu likumu un balstoties uz iespējamību salīdzināšanu saskaņā ar Eiropas cilvēktiesībām nav adekvāta. Visbeidzot, mēs eh, Mēģināsim apkopot visus grozījumus kompromisa grozījumos, bet, protams, es vēlos sagatavot ļoti spēcīgu tekstu par konfiskāciju bez notiesāju spriedumu un konfiskāciju, kas attiektos trešajām pusēm. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Paldies par šo lielisko apkopojumu! Un, protams, vēlētos pateikties arī par jūsu sadarba garu. Un tagad Mēs tagad esam pabeiguši pēdējo darba kārtības punktu šodien. Un tagad mēs tiksimies nākamajā Liba komitejas sēdē, un tā ir paredzēta 21. janvārī pulkstens 13. 21. janvārs, 22. janvārs ir mūsu nākamo sanāksmi datumi, un tad mēs runāsim par mums vēl atlikušiem darbkārtības punktiem. Redzamies nākamreiz!